lai nebūtu tā, ka mums drīz šeit jāatgriežas. Varbūt labāk sākumā jau noteikti striktākas normas, tā vietā, lai gaidītu pienākums, tātad, tātad prasības, kas tiek uzliktas no starptautiskā konteksta. Vai jums šķiet, ka būs nepieciešams papildus normas un noteikumi, lai nodrošinātu atbilstību G20 diskusijām un noteiktiem līmeņiem? Otrkārt, jūs savā priekšlikumā, kā jūs to skaidrojāt, jūs norādījāt, ka tiks noteikts papildus prasības tikai tad, ja parastajā likvidācijas plānā, tātad kā tiek sagaidīts, ka kapitāls nebūs pietiekams. Vai tas sevi ietver tās situācijas, kad ir finanses krīze, piemēram? Jo likvidācija, protams, ir ļoti atšķirīgs process un parastajos apstākļos situācija atšķiras no finanšu krīzes. Un tā problēma, kas mums bija, kad valstīm bija jāglāb bankas, bija saistīts ar īpašo situāciju, tātad finanšu krīzi kā tādu. Tādēļ gribētu saprast, kā jūs esat to ņēmuši vērā. Un vai līdz šim brīdim šķiet, ka jūsu priekšlikums ir realistisks? Paldies! Liels paldies! Burherbāts kungs. <clears throat> Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vēlējos runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par MRL standartiem, par kurināju Farkaškungs. Un tādi augsti standarti Eiropas bankām ir ļoti pamatoti. Tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka ir noteiktās BD prasības un SM prasības reāli tiek to īstenots un Bankoks ir tiešām iet uz gruntu, tad tur arī tas darbotos. Ja papildus mēs skatāmies, vēl tad šī rezervi, jeb buferzonu lielajām bankām, ko pieprasītu, nu tas varbūt būtu lieki. Zaudējumi. Nu tas ir jānodrošina, ka to atbild pašas bankas. Vienīgais, kas tur ir jākļauj vēl atsevišķi riska faktori, arī aprēķinot MRL, e tas jau būtu jāņem vērā. Tad es vēršos tieši pie EBRA un pie komisijas padomāt par šo samērības principu. Vēl es gribētu dzirdēt no komisijas puses, kādā veidā viņi ir novērtējuši augstā standartu MRL ievērošanu lielajām bankām, kādā veidā tas ir izdevies, un vai tiešām šie augstie standarti tiek īstenoti. Par otro lielo jautājumu īsi vēlos komentēt jautājumu par kredītu novērtējumu piemērošanos jautājumā. Te mēs skatāmies uz saucās CFA hartas, jeb grafikus, un kur mēs redzējām, ka gan arī ir pierādījuši sistēma. Burkhārd, piedošana, saka priekšsēdētāji, par šo jautājumu mēs izteiksimies vēlāk. Tagad par katru jautājumu atsevišķi, ja? Nu, labi. Par to tad vēlāk. Thank you, Silvija. At the end. We finished now? No. Ah, tad par šo tām mēs esam izteikušies, jā? Ja? Vai pēc tam? Vajadzētu Nilam Storvaldam izteikties, bet labi, mans jautājums ir, kā jūs redzat cilvēku nākotni? Uh, kāds ir iespējas, ka mēs varētu saņemt vēl kāds jauns papildus ierosinās no jums? Gunār, jā, uzklausot cits kolēģis, man radās vēl daži komentāri. Gan mūsu komitejām kopumā strādāt pie šīs likumdošanas, mēs vienmēr esam runājuši par kādā kapitāla prasības jānosaka, lai būtu pietiekami. Un tas ir īstenībā pats kodols visam mūsu darbam bijis. Tagad mēs iekļām vēl papildus prasības, piekļām klāt arī banku glābšanas uh, direktīvu tīlāk, un kaut, kaut kur mums vajadzētu tomēr pārbāst, kad uh, uzmanīties, ka mēs te nepārblīvējam. Jo būtu tomēr jāspēj apkopot vienota veida riskus un tos pakļaut vienādu veidu loģikai. Nevis piekabināt vēl kādus atsevišķus likumdošanas uh, aktus citiem mērķiem. Mums jābūt pārliecībai. Ja mēs runājam par lieliem riskiem, ka mēs tomēr nepie, neuzliekam pārāk lielas prasības kapitālam, kas sāktu bremzēt finanšu tirgus. Tur ir jānāk par samērīgumu, šo kalibrēšanu jo sādāk jau mēs paši varam pazust šajā dažādu veidu akronīmu uzskaitījumā, kur mēs uz, vienkārši redzam šāds ne, ap, apgrūtinājums. Paldies, jā, es būtu pats arī teicis kaut ko diezgan līdzīgu, kā Gunārs nu pat teica. Jo, lai gan es uzskatu, ka MRL pats par sevi ir laba ideja, tiešām daudz labāks nekā tilāk līdz šim, jo tas tad ir daudz visaptvarošāks, vienlaikus tomēr ir konkrēti jautājumi. Kādā veidā? mēs varam virzīties uz konkrētiem rezultātiem un to sasniegšanu. Piemēram, rekapitalizācijas prasības, papildus prasības vai arī vai arī instruments, ar kuru palīdzību var uzņemt zaudējumus, tos noseikt Nu, ja mēs skatāmies cilvēku, iekļaujas arī šajā buferzonā un um, otrajā pīlārā, ML savukārt to redz savādāk. Un, ja es pareizi saprotu, ja tas tiktu iznos kā šobrīd pirātā redakcijā, tad jau sanāk, ka bankas papildus tam, kas jau ir spēkā, būtu spiestas arī vēl pievienot vēl papildus instrumentus. Lai gan jūs sēkat, ka īstenībā būtu tas viens līmenis. Bet ko tas praktiski lūdzu nozīmētu? Šāds kapitāla palielināšanas prasības. Un vēl, kādā veidā jūs domājat, ka jūs varat izvairīties no riska, kā tiek sajaukta mm, sanācijas, jeb noregulēšanas iestādes un uzraudzības iestādes funkcijas? Jo uzraudzības iestāde kas identificē zināms stāvokli bankā, kapitāla prasību ievērošanu un savukārt banku noregulēšanas iestādi, manuprāt, nodarbotos ko citu. Kā lai mēs novērstu to iespēju, ka mēs pieļautu pārklāšanos, ka šīs divas iestādes it kā varētu nodarboties vienu un to pašu, bet beigās sanāk, ka piedāvātu dažādas, jeb prasības bankām būtu atšķirīgas. Ja mēs skatāmies tālāk vēl trešā pāns, septītais punkts. Vai jūsuprāt, šis definīcija tad balstītos uz to, ko mēs līdz šim saucam par peer group? Vai peer group ir atbilstoši e, veids, kādā veidā varam piedāvāt risinājumus konkrētām bankām individuāli. Vai piegrupa nav drīzāk, piemēram, uzraudzības funkcijai vai piesardzīgai politikai? Bet nedarētu īsti, ja runāts par banku jau noregulēšanu vai glābšanu. Kā es to vērtēju? Kurš būtu gatavs atbildēt? Jā, paldies par šiem jautājumiem pēc kārtas. Es domāju, te centrālais viens jautājums, ap kuru griež citi jautājumi. Nākotne, cilvēku nākotne. Arī Pilāri jau to jautājumu, un, protams, par to ir grūti tā izteikties, jo tā ir tikai prognoze. MRL iepēcim cilvēku. Tas ir Līza Ferreira, Gunārs Hokmēks, jūs priekšā daudz citi tieši jautājumu uzdevu. Tad mums ir jāapsaka, pavisam skaidri, kas ir kas. MRL ir perfekti izstrādāts, lai tas atbilstu banku rekapitalizācijas reformai, un tas iekļauj pašu līdzekļus, arī šos buferus, kā jūs pats norādījāt ļoti pareizi, tas atbilst otrajam pilāram. Tātad tas jau ir jāievieš, un tas ir ļoti, ļoti E, augstas prasības 80% riska prasības, tas ir ļoti augsts rādītājs. 18 piedošana, tad tas var būt no 16 līdz 18% līdz pat 25 līdz 30% ar risku saistītiem kā aktīviem. Tad tas ir, kādā ziņā, ļoti nopietni. Uh, Un šā gadījumā mēs skatāmies tikai atsevišķi kvantīviem rādītājiem. Tas ir daudz nopietnāks prasības nekā tilāk. Mm, tas ir šī atšķirība no tilāk. Burkhards Balts norāda, nu, ka MRL ir um, garantija, ka Banku Savienība darbotos. Tiešām, tā ir pareizi, un jūs kā paši likumdevēji par to esat lēmuši. Jūs esat parādījāt MRL Un iespēja, ka, ka banka tad pati eh, sēdz 80% savu prasību, nu, un tas, ka lasņā ir skaita noteiktā līnija, kas nepieciešama tālāk, lai spētu piesaistīt citu veidu intervences. BDD likumdošana neko nav noteikts atšķirības starp lielajām un mazajām bankām, bet tikai loģiski, ka skaidri tāds robežs nav, jo noteikumi ir skaidri. MRL ir jau otrā pīlāra koncepts, tāds pats par sevi. Proporcionalitāte jau ir iebūvēta, jo uzraugam ir jāpārbauda, cik lielā mērā tad MRL šajā gadījumā ir jāpiemēro. Nu tad tālāk, kā MRL ir kopā tīlāk? Un tie, kas jau esat strādājuši pie šiem jautājumiem, arī jau Ekofin padomas ietvaros Milānā, vai arī, jo zināt, kā finanšu ministrijas Ekofin ietvaros noraidīja sākotnēji tilāku ideju uh, paplašinātā veidā. Uh, kādēļ tas bija tā? Tāpēc, ka sākotnēji te nebija ies, ies, iekļauts kapitāls tālāk izstrādātā reforma, pie kuras esam strādājuši trīs gadus, paredzēja to, ka tilak iekļauj pašu kapitālu. Tomēr tilak beigās neiekļauj šos buferus. Vismaz šobrīd tas tā ir. Un tālāk, ja skatīsimies, kāda var būt nākotne, bet šobrīd tā ir tilak bufers neiekļauj. Tā ir liela atšķirība starp MRL un tilak. Otrā atšķirība ir tāda, ka MRL ir visaptvarošs, tā ir atbildi burkaram baltam. MRL paredz to, ka ja visu var iz, uh, glābt paši, cilvēki to neparedz. Mm, īpaši nodalot atsevišķi 2.5 slieksnis jau simt vecajam parādam, senior debt, un uh, cilvēki ir mm, ietveros. Šo senior debt atzīst līdz robežvērtībai 2.5. Vēlāk, ja mēs skatāmies, cilvēku dati tiek aprēķināti ar svēto vērtību, piemēram, cilvēks 16 šobrīd tiek uh, novērtēts, kāda varētu būt tālāk attīstības ar 16 un 20. Ieskatieties 16. Kāds, tad, kas ir jāizdara līdz tam? Jānosaka, kāds ir šīs saistības. Saistības parasti ir zemāks par 8, bet nevar iekļaut visus buferus un nevar arī iekļaut visu senior. Nu, tā kā tas ir līdzinējā analīze, bet definīcija skaidri pasaka, ka šeit šo var piemērot tikai katrās individuālās bankas līmenī. Un tie trīs tie lielie elementi, kurus arī aktuāli, uh, aktualizēja Elīza Ferreira par šo neatbilstību, kas ir starp tilaku un emeraldu. Tātad izmēra 16% iepratiem 8% pašu uh, saistību, tāpat arī uh, buferi, kas ir iekļauti MRL un nav iekļauti TILA, un senior debt, kas ir pilnībā iekļauti MRL un tikai līdz 2,5% iekļauti TILAK. Tās lūk ir lielās atšķirības. Kādā veidā tas attīstīsies? Nu, tas ir ļoti nopietns jautājums. Mums ir šobrīd radītāji starp 16 un 20 cilvēku ietveros, tad daudz uzskat, kā diezgan pamatot, manuprāt, kā šī svārstības e, līdz 18 varētu notikt, un arī 2,5 būs ja arī jāpaceļ. Vai nu tad tas ir kaut kāds neatbilstības, e, kas iekļaus vai neiekļaus, nu par to šobrīd nevaru pateikt neko. Cits svarīgs jautājums. Nu, cilvēku šobrīd mēs novērtējam kvantitīvās ietekmes mērogā. Lai cilvēki ir domāts, ka ir jāatrisina tas jautājums, par ko visi mēs runājam, kāda ir cilvēku ietekme uz vispārējo plašāku ekonomiku. Tas ir precīzi arī šajā pilnvarāmā ierakstīts cilvēku uzdevumā, un par to ir bijuši ļoti nopietnas sarunas starptautiskajās arī sanāksmēs. Un tie galvenie tādi atskaits punkti. Cits jautājums ir, piemēram, nu, ko uzdeva Liza Ferreira. Es domāju, Fergusonam es jau atbild. Mm, viņš jau iepriekš atbildēja, bet vēlreiz tad, ja iestāde tiek likvidēta, tā RTS, e no, BDD katrā gadījumā tad tur piemēro vieglā atvieglotā režīmā, jo tur runa tikai par zaudējumu uzlē, pārņemšanu, nevis par visu rekapitalizāciju. Paldies, Mario. Bet jums došu vārdu. Kolēģiem es došu tomēr gribēs ko precizēt. Jūs sacījāt, MRL procenti ir 8%, ja? Bet vai tas ir ierakstīts? Man, paprāt, 8% jau ir slieksnis, kad nodrošina pašas mm, glābšanu. Bet tas nav tā kā vairs MRL to paredz. Tad varētu būt kāds viņš instrumenti iekļaujas 8 francu centrās, bet nekvalificējas MRL. Ja mēs sakam 8%, tas jau ir tad tā kā atkāpšanās no pirmā līmeņa vai kā. Jā, man vajadz izteikties precīzāk. 8% šobrīd ir tajā brīdī, kad uzsāk noregulēšanu. Un tas ir otrais pīlārs, un otrais pīlārs tad vairs neiekļau nekādu skaitli, jo, ja būtu skaitlis, tad tas nebūtu otrais pīlārs. Un tajā brīdī, kad tiek uzsākta noregulēšana, tad bankai pašai ir jāizspēk, jāglābj 8%, lai vispār varētu saņemt cita veida palīdzību. Tad līdz ko uzsāk noregulēšana, tas ir eh, skaidrs, kā, nu, tas ir otrais pilārs, un tāpēc tur nav skaidrs, skaidrs, konkrēts skaidrs iekļauts. Um, just, just a few point to, um, uh, to... Uh, pāris uh, papildu piebildes uh, Marijo sacītajam. Nu, atkal viens jautājums ir par laika grafiku politiku par saskaņotību ar eh, starp tilaku un MRL, mēs uzskatām, ka Gigalda kungs jau norādīja, ir vērts pacensties saskaņot eh, šos abus, sasinhronizēt šos abus procesus. Un tāpēc arī pieļaujam to, ka varētu būt neliela aizkavēšanās mūsu procesā. Tāpat arī pozitīvi vērtējam to, ka vismaz runājot par tilaku, eh, šis te mm, tilaku priekšlikums laika gaitā uh, Mm, būs tāds, mēs spēsim tos atspoguļot mūsu tehniskajos standartos, to šī brīža izpildījumā ir vēl pāris aizķeršanās, kuras būs jāizskata, jānogludina, bet principā pamatos MRL tehniskie standarti būs tādi, kas atspoguļos tilaka priekšlikuma prasības. Tātad, un tas būs uh, aktuāli tām bankām, kas ir sistēmiski nozīmīgas. Uh, lai šīs bankas noteikti atlasītu, būs īpaši standarti, kas tiks publicēti. Uh, vairāk jautājumu izskanēja par šo te saskaņotību starp šo te pāraugošo vērtējumu un noregulējumu vērtējumu par bankām, lai nebūtu tā, ka šie vērtējumi summējas bet atspoguļo viens otru. Viens no tehnisko standārtu pamatelementiem. Mm, tātad tā, šī jautājuma risināšanā ir vairāki risinājumi. Eh, grasāmies piedāvāt eh, metodi, eh, lai varētu izvērtēt banku zaudējumu absorpcijas spējas. Un mēs apzināmies to, ka uh, Eh, ir jānodrošina šī saskaņotība ar supervisory judgment, ar šo pāraudzības eh, lēmumu eh, par konkrēto banku. Cenšamies, lai šie kritēriji mm, atbilstu, nedublētos, nesummētos. Mm, attaisnojamo saistību mm, jomā. Nu, protams, galu lēmums, kā Marijā jau teica, vērtēt katru konkrēto banku ir eh, noregulējuma iestādes eh, prerogatīva. Mēs vienkārši pie, cenšamies piedāvāt visus šos elementus, instrumentus un, un, un eh, puzles gabaliņus, lai šī iestāde spētu pieņemt tātad objektīvu un tādu pietiekam nepārmērīgu uh, lēmumu. Nu, protams, uh, priekšsētājs saka, ka mums tas ir ļoti nozīmīgi, mēs vēlamies lai eh, tilaka būtu modificējums laika gaitā. Eh, ja tas būtu nepieciešams, mēs izvērtēsim eh, tā juridiskos aspektus, nevēlamies to ignorēt. Mēs gal galā piedalījāmies sarunā un nemirkli nesam apšaubījuši to, kāds ir ekonomiskais uh, Eh, šis te mm, saimnieciskais pamatojums eh, šai, šai te 2,5% likmei. Eh, kā tad tur īsti ir? Vēlos šo jautājumu uzdot šobrīd. Nu, mm, divējādi atbilde. Pirmam kārtām, kāpēc ir šī atšķirība, redziet, starptautiskajā līmenī bija šīs satraukums par to, ka Vēlingin tieši šīm te lielajām bankām varētu izplatīt šo te sērgu infekciju, un eh, tāpēc bija pieņems lēmums par mm, senior bonds iekļa, tātad eh, norobežošana ar, ar zināmu tādu griestu likmi, uh, Eh, lai nodalītu tātad šīs te vecpīru grupas. Kāpēc tieši 2,5%? Eh, jāatzīst, ka, nu, tas vienkārši, tā ir tāda, nu, tas ir tāds uh, tirgošanās rezultāts, zelta vidusceļš. Uh, un šajā term sheet uh, Eh, Tātad eh, ir atrunāti arī pāris izņēmumi, plus mīnus apmēram ap 2,5% atbilstoši jurisdikcijai piekritībai, vai tur ir kādi īpašie fondi, kuriem ir cita jurisdikcija. Bet nu galvēgās vienojamies par šiem 2,5%. Eh, Tas izriet no tā, ka Eiropā mēs esam pārliecināti par to, ka senior bonds eh, šie te vērtspapīri ir jāiekļauj aprēķinā vērtējumā. Eh, Startautiskā līmenī, mm, vērtējot tieši superlielās bankas, eh, tika lemts, ka, nu, tur ir vajadzīgs īpaša, īpaša pieeja. Jā, un vēl precizēšu jūsu jautājumu. Ko vēlējos ierosināt? Ne jau to, ka pats ETS nāks klājā eh, un noteiks, ka ETS eh, vai tilak priekšlikums ir obligāti saistošs. Eh, runa ir par to, ka šis ETS process kļūs, pieļauj to, ka vērtējumā uh, ir, būtu iespējams skatīties, vai arī tilak prasības un standarti tiek iz, iz, ievēroti vai izpildīti. Mm, bet, nu, gala beigās oficiāli tā būs katrā, katrā pozīcijā viena prasība, kuras izpildi tiks vērtēta. Paldies! Paldies, vai referentam ir kas piebilstams? Šķiet, ka nē, tādā gadījumā varam noslēgt šo jautājumu. Nu, zināmā mērā Mm, būtu tomēr labi, ja komisija vēlreiz atgrieztos pie šī jautājuma, izteiktos par šo potenciālo risku, ka vairāki tiesību akti, vairākas institīvas mm, tagad grasās regulēt vienu un to pašu principā, vai tā nebūs pārmērība. Mm, kā jūs garantēsiet, kā jūs mūs pārliecināsiet par to, ka tas viss ir samērīgi un pietiekami Zinu, ka komisija ir eh, paziņojusi, ka nāks klajā ar savu ietekmes izvērtējumu arī mēs eh, ar Balsa kunga palīdzību to vērtēsim. Un šis konkrētais jautājums, ko jūs eh, ļoti nepārprotami uh, uzstādījāt, uh, tik tiešām tas ir mūsu pienākums. Un pēc šīs viedokļa apmaiņas Ehm, šķiet, ka vēl jo vairāk mēs uzstāsim, lai tas tiktu pienācīgi mm, izvērtēts un ceru, ka šī informācija, par kuru nu pat runāja referents, um, tiks sagatavota un mēs pie tā noteikti atgriezīsimies. Cita starpā tieši tāpēc, lai nodrošinātu šo te simtprocentīgo sastarpēju atbilstību starp šiem regulējumiem, lai nepieļautu eh, nevērības vai pārskatīšanās eh, eh, dēļ to, kā mm, dubultojas kādas prasības, pārklājas, summējas mm, un nav pilnīga šī te atbilsme kā rezultātā nepamatoti ciestu uh, reālā tautsaimniecība. Un, ja runājam par tilaku, tad pilnīgi noteikti šeit būs nepieciešama uh, no tāda plaša uh, diskusija. Un tātad Eraba vērtē to, vai ir tāds vai citāds kaut kāds atbalsts pasākums attaisnojums nu, ir vajadzīgs vērtētājiem pilns instrumentārijs, lai varētu visu objektīvi izvērtēt. Un, protams, mēs vēlamies atgriezties pie, pie, pie šī bāzēles procesa, skatīties, kas tur notiek. Nu ko, kolēģi, liels paldies par šo punktu. Varam ķerties pie nākamā. CB. A. Vēl viens jautājums, par kuru domāju mm, arī brīvdienu laikā Credit Valuation Adjustment ir sagatavots atzinums, tas ir izdots 25. februārī. Redzu, ka šeit ir tātad par visu CRR. Nu, tad skatīsim šo jautājumu kopā ar jau kredītspējas izvērtējumu, tātad External Credit Institution. Protams, visi esam lasījuši Bāzeles ziņojumu par CBA, mums tas diezko nepatika, mēs vēlētos Eh, lai tur daudz kas būtu citādi, eh, zinām, kas tur ir salaists dēlī, kāpēc tur ir izņēmumi, un tagad EBA ir nākos klajā ar savu mm, aktuālo pozīciju par iespējamiem risinājumiem. Mm, tā kā EBA vārds jums par CBA. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau norādījāt, priekšsēdētāji! Mums bija uzdevums dots eh, sagatavot pārskata ziņojumu par CBA eh, tātad riska noslodzi Eiropas Savienībā, un tas bija ļoti tāds eh, tehniski sarežģīts ziņojums pārskats. Mēs tur piedāvājam faktu analīzi, mums bija arī atlasītas tādas bankas, kurās tā demonstrācijas nolūkos veicām šo pārskatu, uzrunājām 32, atbildēja 26 bankas, un kopumā mūsu vērtējums, kā jūs jau norādījāt, nu, tas jums, kā jūs teicāt, īsti nepatīk, bet, nu, viens secinājums, ko izdarām, Eiropas Savienības ieņēmumi no CBA šīs te riska noslodzes būtu, tiem būtu, tātad tos būtu, jā, pārvērtē, vismaz eh, to šī brīža izpildījums būtu jāpārvērtē, un viens no eh, pamata iemesliem, lūk, bija tāds, ka CBA struktūrā ir eh, tādi riski, potenciāli riski, ko šobrīd es regulējums neskar, nav fiksējis un neregulē. No otras puses ir ļoti svarīgi atzīmēt to, ka pievērsāmies arī tam, ka uh, Šī brīža Bāzels eh, regulējuma eh, kalibrējums ir eh, piemērots patiesai situācijai, salīdzinot ar starptautisko šo te mm, kalibrāciju, ka tas, lūk, šis starptautiskais kalibrējums esot pārmēru tāds konservatīvs, pieticīgs, piesardzīgs, un līdz ar to pirms spriežam par jau kādiem turpmākiem priekšlikumiem regulējuma ziņā, TBA eh, struktūrā eh, būtu mm, šis un tas jāpārdomā. Bāzēlas komiteja lūdza, lai mēs sagatavojam pārskatu, un šis lūgums tika izteikts iepriekšējā Bāzēlas sanāksmē, un mēs skaidri pateicām, ka pilnībā atbalstām eh, tādu pilnīgu, fundamentālu CBA struktūras pārskatu, un tas šobrīd jau notiek, tiek darīts paralēli trading book eh, pārvērtēšanai. Tā kā kopumā mēs arī to paudām kā rekomendāciju, un tas ir arī mūsu vērtējumā. Proti, eh, starptautiskie standarti ir pārskatāmi, CBA struktūra būtu jāpārceļ no vispārējā trading book konteksta. Eh, tā rezultātā uh, ir jāprecizē TBA struktūras šis kalibrējums, un Eiropas līmenī šis pārvērtējums eh, varētu notikt eh, vēlreiz īpaši izvērtējot šos izņēmumus, kā rezultātā eh, tiks panākt vienošanās par tādu struktūru, kas uh, pamana spēju konstatēt uh, visus uh, tos riskus, uh, ko ir nepieciešams konstatēt, bet tāpat laikā nerada pārmērīgu slogu eh, bankām, kas eh, tādējādi traumētu reālo tautsēmniecību. Nu, lūk, tādi būtu mani ievadvārdi. Eh, ar to arī beigšu esmu gatavs turpmākajai sarunai un tad arī sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem, ja tāda rastos. Paldies, Mario! Paldies eh, par CVA. Viss ir ļoti vienkārši. Mēs labi zinām, kā tas viss ir noticis. Jūs, kā līdzlikumdevēji, esat izmantojuši savu prerogatīvu. Eh, šeit eh, iekļaut arī pāris izņēmumus tautsēniecības principā interesēs, uh, mēs uh, ļoti labi saprotam, ka šīs uh, atkāpes, šie izņēmumi ir tādi, kas jārespektē. Mēs šai ziņā nebūsim tādi ļoti konservatīvi. It īpaši atzīmēja to, ka pašā bāzelē notiek pārdomas par CVA Eh, varbūt netik tā, tālajoši, kā jūs to piedāvājat, kā likumdevējs, bet, nu, pilnīgi noteikti ir šī dinamika, virzība eh, šajā eh, virzienā, un tāpēc nebūtu manā ieskatā tagad pamatoti kaut ko revolucionāru plānot, kamēr Bāzele nav nākos klajā ar savu um, savu pozīciju. Tas, ka viņi tur par kaut ko domā un kaut ko pārdomā, visticamāk nozīmē to, ka mēs neesam vienīgie, kam ir nu, dalītas jūtas par šī brīža regulējumu. Um, tāpat arī jūs kā likumdevējs um, uh, vienoties par deleģēta akta uh, nepieciešamību Eh, mums vēl nav simtprocentīgas pārliecības par to, ka tas būtu nepieciešams, bet tas nav tik būtiski. Eh, visbūtiskākais ir tas, vai šī kopējā CBA struktūra eh, būs pilnībā atbilstoši starptautiskajiem regulējumam, vai būs arī kāda specifika tomēr. Paldies! Paldies! Tik tiešām ļoti prātīgi vārdi tagad balsta kungam iespēja izteikties. Paldies priekšsēdētājiem! Jā, es runāju par CVA arī šiem tabulām. Ko mēs runājam par nefinanšu, arī partneriem, gan arī uh, publiskajām iestādēm. Mēs zinām, ka EMA ir izteikusi zināmu tāds bažas par šo izņēmumu. Tādēļ, ka tad neietiktu nevievērot bāzes normas. Manuprāt, likumdevēja noteikti izņēmumi nav atceļami. Tādēļ šodien vēlos skaidri paskaidrot un dzirdēt arī no ebas, kā viņi tad uh, plāno rīkoties šādā situācijā. Paldies! Thank you! Paldies! Arī daži citi kolēģi par šo dosē grib izteikties. Šķiet, vai būtu kādi komentāri, lūdzu? Paldies! Divi jautājumi man būtu saistībā ar vadlīnijām par pamatotu atlīdzību, vai šobrīd var par to runāt? Priekšsādātāji? Es atvainojos, saku priekšsādātājs. Jautājums, vai šis ir īstais brīdis par to runāt? Jūs tātad par kredītiem? Vēlreiz lūdzu atkārtojiet jautājumu var arī vāciski mm, atkārtot. Pamatota atlīdzības politika, nē, šis nav tas punkts, drīz pie tā nonāksim. Sevī, lūdzu. To... Jā, gribēju tikai vēlreiz uzsvērt, kā jau Navas kungs norādīja. Manuprāt, arī Eba par to domā. Mēs galu galā mēģinām noteikt zināmas pasākumus, kuru mērķis ir ņemt vērā Eiropas situācijas specifiku Un par MVU runājot, komisija šobrīd piedāvā investīciju plānu. Nu, varam jau domāt, protams, par to, vai būtu tagad pamatoti noteikti izņēmumu attiecībā uz valsts parādu finansēšanu, bet tā jau būtu cita lieta. Gribēju tikai jautāt tādēļ, kā jūs redzat EBA nostāju, vai jums tur galavārds, vai plānojat vēl tālāk iet, arī mums ir strikt nostāja galu galā pēc Bāzeles komitejas lēmuma. Tādēļ par šo jautājumu runājot, mēs apzināmies, kādas ir gaidas ne tikai finanšu sektoram, bet arī MVU kā tādiem un arī visām ies iesaistītajām pusēm, kas ir tātad iesaistīts ekonomikas finansēšanā. Paldies! Paldies! Pirms dodu vārdu EBA pārstāvim. Vai būtu vēl kāds kolēģi, kas gribētu izteikties? Šķiet, ka ne? Lūdzu, tādā gadījumā. Tīri viens novērojums no manas puses gan vēl. Mēs, protams, esam ļoti apmierināti ar komisijas teikto, manuprāt, atbild bija ļoti skaidra. Banku iestāde arī ir paudusi savu nostāju, vismaz daļēji piekrīt. Tad gribētu jautāt, vai jums nevajadzētu ņemt vērā, vērtējot iemeslus, Vai nevajadzētu ņemt vērā arī to, ka tīri runāt par valūtu tirzniecībā ir tomēr atšķirība? Nu, piemēram, dolārs un citas valūtas, ieskaitā arī eiro. Un, manuprāt, šis pasākums zināmā mērā kompensē šo nevienlī, šos nevienlīdzīgos spēles noteikumus tīri attiecībā uz to, ka potenciāli būtu garantijas ne finanšu sadarbībai attiecībā uz valūtas maiņas likmes risku, kas nav citiem, jo lielā, liela daļa tirzniecības notiek dolāros. Tādēļ vai tas nav elements, kas zināmā mērā globālā perspektīvā varētu reprezentēt šo izņēmumu tīri attiecībā uz Eiropu, kā jūs šo jautājumu raugāties? Līza. Līza, lūdzu. Jā, manuprāt, šis vispārējais satvars, kā mums to klāstīja gan Navo kungs, gan Farkas kungs, bija skaidrs. Tomēr es šeit gribētu redzēt zināmus laika termiņus un grafikus attiecībā uz procesiem, kas notiek gan bāzēlas kontekstā, uh, arī plašākā, jo gal galā šajā laikā mums šie instrumenti ir jāizmanto ikdienas dzīvē. Tad, nu, vai jūs varētu ieskicēt kaut kādu kalendāru attiecībā uz nākotni, jo nevaram jau, nu, šobrīd no, nu, tātad, strādāt tādā nenoteiktības situācijā. Um, thank you, um, thank you very much. Liels paldies! Mēģināšu pavisam īsi atbildēt. Pirmkārt, Mēs izstrādājam ziņojumu. Ir ļoti svarīgi atzīmēt, ka mēs neesam neko citu. Tātad izstrādājuši ir ziņojums ar politikas rekomendācijām, bet neesam jau izstrādājuši neko tādu, kam būtu kaut kāds likumdošanas, tātad li leģislatīva akta raksturs. Nekas um, tiesiski saistošs nav piedāvāts. Un kas attiec uz mūsu atklājumiem, tad esam atklājuši, ka attiecībā uz zināmiem, uh, CBR riska elementiem šis izņēmums par zemu novērtē reālo risku banku grāmatvedības datos un arī pašas bankas attiecībā uz zināmiem elementiem, uztur kapitālu atbilstoši riska pārvaldības sistēmai, lai cīnītos ar šo risku, un vienīgā politikas rekomendācija, ar kur nācām klajā, ir saistīta ar otrā pīlāra procesu jo aptaujās atklājām, ka zināmas valstu iestādes jau tagad ir uzsākušas izmantot otrā pīlāra instrumentus, pasākumus, lai risinātu CBA riskus. Tam ir noteikts izņēmuma status likumdošanas satvarā. Un tad no nu, savās rekomendācijās esam vienkārši mēģinājuši norādīt, ja otrā pīlāra izvērtējums tiek izmantots. Tā tikai pārmērīgais risks, kas tiek identificēts īpašās, specifiskās, atsevišķās situācijās, atsevišķās finanšu iestādēs, būtu jāpakļauj otrā pīlāra kapitāla nodavām. Tā ir tā galvenā ideja mūsu rekomendācijās. Un kas attiec uz globālo procesu? Protams, nevaram mēģināt pareģot, kad šis pārskats beigsies, kad varam to sagaidīt. Tomēr piedāvātie termiņi ir šī gada beigas bāzels procesam. Un jau atkal arī šeit, kā jau skaidri norādīja Mario Nava, tad iemesls šim globāliem pārskatam ir atzīt to, ka esošais globālais satvers nav pareizs vai nav pienācīgi pieslīpēts. Nu, un mēs savā analīzē jau atkal atklājām, ka attiecībā uz daļu riska nodevas desmit, ir 10 vai 20 reizes augstākas nekā tās, ko aplēš pašas bankas atbilstoši izmantotiem modeļiem. Un šāda pieeja ir visai plaši izplatīta. Tas nozīmē, ka ir pārmērīga kalibrācija novērojama esošajā globālajā satvarā, un to vajadzētu labot, uz to vajadzētu paraudzīties. Vēl kāda lieta saistībā ar riska faktoriem. Šobrīd globālajā satvarā tiek piedāvāts pārnest CVA uz tirgus riska satvaru, un tas mums ļautu ņemt vērā arī riska mazināšanas tehnikas un citus tirgus riska faktorus piemērot un ņemt vērā, tad, kad tiek vērtēts kopējais CVA risks. Un arī šeit mūsu piedāvātā pieeja, kas atbilst arī komisijai, ir tāda, ka esošais Eiropas Savienības satvers jau pastāv, tas ir jāpiemēro, un pastāv arī globālais process visu globālā satvera pārskatīšanai. Un cerams, mēs mēs tā sagaidām, ka tā rezultātā būs tāds riska ņemošāks vērā izvērtējums, un tad tā rezultātā varēsim lēmt, vai piemērot jauno pārskatu sistēmu globāliem satveram un tad īstenot to Eiropas līmenī, pirmajā līmenī, nevis otrā līmeņa pasākumiem. Yep, thank you. Uh... Paldies. Nav daudz ko piebilst, bet lai viss būtu skaidrs CVA tiešām ir atkāpe, visi jau to zinājām. Un ļoti apzināti esam lēmuši starp to, ka no vienas puses mēs ņemot vērā bāzeli, atbalstām ekonomiku kopumā. Tomēr, paturot prātā to, ka Eiropā ir puse pasaules banku, tas, ja Eiropa neievērotu globālo CVA standārtu, tad pati bāzele jau um, tiks ietekmēta, un arī tas ir daudz, un arī to nedrīkstam aizmirst. Un tādēļ es jau arī pilnīgi skaidri norādīju, ka līdz brīdim, kamēr mums nav gala punkts norādīts, es nedomāju, ka būtu vajadzīgs tagad kaut ko mainīt. Kad tad ir šis gala brīdis, jautāja Līza Ferreira. Beigu punkts ir ap gada beigām, bet neesam vēl īsti pārliecināti. Tomēr kā jau ir ļoti, tā tad ir svarīgi, kā jau norādīja Adams Parka, tā ideja ir uh, savietot sevi ar citiem riskiem, lai citu risku kompensācija vai tas, ka mm, na, nepastāv šādi citi riski, kā jau minēja priekšsēdētājs, lai arī to varētu ņemt vērā. Un Gulārs kundze jautāja par MVU, otrā atkāp Bāzelē. Tur, manuprāt, komisija vērtēs, balstoties uz tiem uh, retiem pierādījumiem, kas mums būtu, bet, nu, tad vērtēsim šo samazinājumu, kas ir ticis piešķirts, lai saprastu, vai tas labi darbojas un tas ne, pārmēru nekaitē, neapgrūtina fondu finansējumu plūsmai MVU. Tādēļ, manuprāt, pat ja tas um, vēl aizvien būtu neatbilstoši bāzelei, man nešķiet, ka tur kaut kas īpaši notiks, bet, nu, kā jau es minēju, tad skatīsimies. Paldies! Thank you. And now we can move to the Paldies pārējiem pie kartēšanas, pie tehnisko standartu projektiem attiecībā uz ECA kredīti izvērtējumu ECRR kontekstā. Vārds EBA pārstāvim. Liels paldies! Nu, kaut kas jauns mums beidzot. Šis ir ļoti tehnisks jautājums. darbs ir ļoti tehnisks, kas ir uzlikts um, banku iestādē. Tomēr viedoklis par to netrūkst, un ir pietiekami pretrunīga šī lieta. Sākumā gribētu norādīt, ka EBA līdz šim ir vadījuši šo darbu, tie ir balstoties mūsu esošo pieredzi, un te mēs sastrādājamies ar ESMA, Eiropā un EBA. Ļoti cieši sadarbojamies ar šīm organizācijām Un EOPA arī ir nākus klajā ar konsultācijām, ka attēšana pie maksāt spēja divi, tas atbilst arī CRR, tīri tikai gribēju jums eh, garantēt, ka ļoti cieši sadarbojamies ar abām pārējām aģentūrām. Un mandāts par CRR sastāv no diviem atsevišķiem mandātiem. Pirmkārt, pati kartēšana un tehniskie standarti, kas uh, detalizē šo kartēšanu, un tur esam izvēlējušies savskatāmu ceļu, lai būtu skaidrī kritērija kredītreitinga aģentūram, un mēs pilnībā paļaujamies uz kvantitatīvajiem pierādījumiem, kas iegūt no esma datu bāzes, un tas ļauj kredītreitinga aģentūram detalizēt zināt, kas no tām ir prasīts, lai tās iegūtu kārtēšanu ļoti augstā caurskatāmības līmenī, un mēs pastāvīgi esam nākuši klējā 25 atsevišķiem kartēšanas ziņojumiem, kas pilnīgi skaidri parāda motivāciju katrai no kartēšanas šiem darbībām. Nu, un tas nodrošina lielu noteiktību. Un papildus kartēšanai, kur, par kur runājam šodien, EBA ir mandāts arī nodrošināt um, papildus kartēšanu um, obligācijām. Bet um, par to runāšu savu komentāru beigām. Mēs sagaidām, ka šis darbs pabeigsies, tātad beigsies vasaras gaitā, bet ir vēl viens um, apsvērums, kas jāņem vērā, par to gribētu runāt šodien. Pirmkārt, kartēšanas mērķis ir jāpatur prātā. Šeit jādomā par bankām, kas ir atkarīgs no ārējiem reitingiem, un tādēļ šīs kartēšanas mērķis ir nodrošināt to, ka kapitāla līmenis tiek noteikts piesardzīgā līmenī, kas būtu samērīgs ar reālo riska līmeni. Otrakārt, Jāatzīst, ka daži no likumdevējiem gribēja atvērt uh, jaunu kredītu reitingu tirgu, kur šobrīd uh, dominē trīs galvenie uzņēmumi, un mērķis būtu uzlabot reitingu aģentūru konkurētspēju, arī tas jāpatur prātā, un tā rezultātā mums ir jāpieņem vairāk smagi lēmumi. Šie piesardzības un konkurētspējas lēmumi, diemžēl, uh, um, reizēm ir pretrunās, un tādēļ princips kapitāla prasību noteikšanai parasti ir tāds, ka, ja datu nav, tad tiek um, tātad noteikti šāda ko, mm, konservatīvisma marža. Nu, piemēram, ja pieņemam jauna, jaunpienācēju tirgu kartēšanu, kas nāk klajā ar uh, reitingiem MVU Eiropas Savienībā, un tas atbilst kartēšanai vai pat labāk tiek kartēšanai nekā esošajām reitinga aģentūrām, un Šīs aģentūras tad sistemātiski nāk klajā ar pārā, pārmēr optimistiskiem reitingiem, prestā citiem, tad banka to izmanto nosakot kapitāla prasības. Tā rezultātā beig beigās kapitāla prasības būs pārāk zemas un šādā piemērā līdzīgi tātad kartēšanas pieņemšana vai tātad uh, stimulēšana novest pie tā, ka um, pārmēru optimistiski reitingi, par tiem nav nekāda soda. Un, ja būtu šāda piesardzības pieeja, tas tā tad um, radītu pretrunīgu situāciju. Un, ja mēs izvēlētos tikai šādu piesardzīgu pieeju, piemēram, būtu jānodrošina kartēšana, kas būtu par vienu um, tātad, līmeni zemāka nekā parasti, tā rezultātā būtu stimuls iegūt papildus datus pirms nāk klājā ar šo kartēšanu, bet tā būtu ļoti ierobežojoša prasība. Un mūsu kompromisa risinājums, kas, manuprāt, ir vienīgais pamatotais risinājums, būtu izstrādāt metodiku, kas neļaut reitinga aģentūrām iegūt augstāko uh, šo kredītu kvalitātes rādītāju numur viens, jo tas ir tas brīdis, tas ir tas posms, kad ietekme uz kapitāla prasībām ir vislielākā. Bet tajā pašā laikā ļoti maz ir šāda reitinga pirmajā solī, un tas nozīmē, ka ir maz ietekme uz konkurētspēju. Tādējādi mēs nodrošinām, ka kredīta reitinga aģentūrām ir stimuls iegūt papildus datus, un mēs mazinātu šādu patvaļību, kā es to minēju savā piemērā. Uh, Tādēļ mūsu panāktais konsultātais uh, kompromiss, manuprāt, panāk labu um, tātad uh, līdzsvaru starp uh, piestādzību no vienas puses un konkrētspēju no otras puses. Un nobeigumā gribētu vēl runāt par šo sekuritarizāciju. Šeit ir um, papildus dilema. Dominējušās reitinga aģentūras nevienmēr uh, tātad norāda, ka šie kvalitātes um, posmi atbilst un uh, Šāda apsvēruma, kas būtu balstīta uz ASV, primāri beigu beigās nodrošināt augstākas kvalitātes prasības attiecībā uz uh, risku Eiropas Savienībā. Un mēs šobrīd domājam par to, kā šo dilemmu risināt, jo mums būtu jāpiemēro kvantitatīva pieeja arī korporatīvai kartēšanai, bet mēs visticamāk zinām, ka tad pilnībā būtu jāpārskata viss šis uh, satvars un attiecīgi jāmaina metodoloģija. Tādēļ būtu šobrīd jāizmanto esošā kartēšana gan veciem, gan jauniem CRA līdz brīdim, kad esošais satvars būs īstenots. Un šeit tā dilemma ir nedaudz atšķirīga nekā korporatīvai kartēšanai, jo mēs dotu priekšroku um, tātad šiem tirgiem uh, nodrošināt zināmas garantijas. Liels paldies par iespēju izteikties. Thank you. Marionāvā. Paldies, Sāk Marionāvā. Paldies. Jā, pavisam maz ko piebilst. Šai ļoti izsmeļošai prezentācijai. Katēšana mums tā ir viena no svarīgākajām darbībām, lai vispār noteiktu, kāda kredīt reitinga, kredīt iestādēm būtu atbilstīgi, lai viņas varētu iekļaut šajā piesardzības ietvarā un tālāk, lai arī varētu citas bankas izmantot šo kredīt reitingu, izsniegto status profesionālajai darbībai. Mēs runājam par arī saskaņotu kartēšanas nozaru iznošanā, un te runājams gan par kvantitīviem, gan kvalitatīviem elementiem, un par to, kādā veidā mēs varam uzlabot konkurenci, un vienlaiks nodrošināt, ka konkurence šajā sektorā pat par sevi, kas nebija ļoti liela, tomēr tiktu simulēta. Tas ir ļoti svarīgs punkts. Paldies! Pēc zīmola tālāk lūdzu, vārds jums. Paldies kolēģiem par ļoti precīzu prezentāciju arī domāt par interešu konfliktu. Es saprotu ļoti labi, kādā situācijā, sarežģītā situācijā jūs esat, un arī kolēģi norādīja, ka tieši mazajām iestādēm, mazajiem uzņēmumiem pavērtu piekļuvi šādam tirgumam. Bet, nu, principā problēma tieši, ka tas nenotiek. Šodien, ja mēs skatāmies situāciju, 496, 3A rādītāji jums ir jāiesniedz, un neviens nedrīkst būt kļūdains. Ja jums ir viens izkrīt, tad jums ir jau tur 2000, un tad jau 3000 plus, un tā tālāk. Tik jau kvantitīvi vien novērtējumi jums jāiesniedz lai nodrošinātu šo 3A rādītāju kartēšanā. Ja jūs tiešām vēlaties to panākt, jums ir jāiesniedz tik daudzi uh, rādītāji, un īstenībā neviens jau ārpus no šīs trīs uh, nevar iekļauties vairs. Tas ir izstrādāts kā tāds slēgtais klubs. Par to būtu jāpadomā. Jo citi jau ir pierādījuši, ka tomēr ir cits iespējas piemēram, ir sliktāks novērtējums, tad ir arī ņem vērā kvalitatīvos novērtējums. Jautājumā, piemēram, par to, kādā veidā tad īsti jūs nosverat, izsverat. Tā ka šeit arī vajadzētu padomāt par tomēr alternatīvu, kas mm, būtu kas cits, kā nevis tikai šādi pozitīvie A3 rādītāji. Un te var ņemt arī cits tiesību akts vai arī skatīties kādas citas alternatīvas, kas neļautu saglabāt šādu monopolu, ko mēs galu galā tieši gribam sakara šobrīd izbeigt. Paldies! Paldies, vai būtu citu komentāru lūdzu? Lasītām pats no grupām lūdzu. Tad Eva, Lasovē bija izteiksies. ir jāpat 496 atzinumiem, lai, ne, lai iegūtu 3A. Vēlreiz par pašpamatu. 3A nozīmē, ka ļoti maz ticams dažādu veidu tur vispār kļu, uh, bankrots iespēja. Ja jūs vēlaties to nodrošināt, tad, protams, ir nepieciešama ļoti daudz šādu atzinumu. 496 izriet no tā, ka ir viss šīs apkoparās statistikas prasības. Jautājums, protams, vai tas ir viss pareizi, un varētu arī būt, protams, samazināts kāds līmenis, bet, ja mēs to pieļaujam, tas īstenībā neko īsti nemaina. Jo reitinga aģentūrām vienalga būtu rasties problēmas sagatavot šādu veidu atzinumus. Parasti ir 20 līdz 30 atzinumi. Un tas līdz ar to nozīmē, ka nav iespējams nodrošināt pietiekamu statistikas analīzi. Mēs savukārt vēlamies, lai tomēr statistiska analīze balstīs uz kvantīvi pieejamiem datiem. Un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir, ja ir šāda statistika pieejama. Tāpat kādams arī norādīja. Šobrīd izaicinājums ir nodrošināt kāda veida stimulus piešķiram, lai šādas datus varētu apkopot. Un lūk, 3A ir liela atšķirība tādā ziņā starp lieliem un maziem spēlētājiem. Stimuli Šā gadījumā, lai apkopot visus datus mazajiem arī, jūs paskaties, jau ja atkāpjoties no šīm prasībām, mēs zaudējam visu šīs lielās drošības prasības. Un tā kā tas ir šobrīd tikai vienīgi 3A reitingam, nu mēs neuzskatām, ka no tā var atkāpties. Zīmonkungs, jā, es ļoti rūpīgi uzklausīju to, ko jūs skaidrāt. Jūs dzirdēt man arī tehnisko atbildi un vienalga, kāda būs iznākums mums. Ļoti svarīgi, lai mēs nodrošinātu konkurenci šajā jomā, un tas mums ir ļoti būtisks. Jā. Jā, es atvainojos, ja man vajadzēs tad vēlreiz precizēt šo so savu jautājumu. Jūs sacījāt sliktāku novērtējumu gadījumā ņem vērā gan kvantitīvus, gan kvalitatīvus elementus. Bet 3A gadījumā jūs tomēr pieprasat tikai vienīgi kvantitīvus elementus. Piespiedu kārtā. Tad tas noved pie tāda rezultāta, ka tikai tas paliek slēgtais klops. Un tieši trīs lielās reitinga aģentūras nu, tas tikai nosaka visu tirgu. Tas nav pieņemam, tas nav pieņemam. Otkārt. Es saprotu, ka jums, protams, lai varētu novērtēt, kā reitinga aģentūra vispār darbojas un cik viņa ir uzticama, nu, tad ir nepieciešams, zinu, protams, arī veiksmes un rādītāji, labu rezultātu rādītāji. Nu, kādēļ gan jūs lūdzu nevarētu padomāt par to? ka arī ņemtu vērā tomēr kvalitatīvus rādītājus. Varbūt 496 varētu samazināt līdz 100, un tad varētu teikt, no tā veiksmīgi rādītāji. Varbūt arī kopā apkopotie reitingi varētu izveidot ļoti augstu rādītāju bez kļūdām nu, tas tā tīri spontāni uzskatu, tā varētu būt tāda alternatīva. Bet, lai saprostu, kā vispār varētu piedāvāt alternatīvu, šobrīd izskatās, ka tāda nav vispār. Jūs piedāvāt monopolu, oligopolu, tas pat nav monopols, tas ir oligopols. Tas ir skaidri iecementēts uz visiem laikam, bet tas nav pieņemams. So, I, I take the point of, about, uh... Jā, mēs, protams, atzīmējam šo punktu par konkurenci. Mēs esam tam vērsu, pievērsuši ļoti lielu. Jūs arī iekļaut, nu, pazināt līdz simts, tad tur varat pat iekļauties vēl divas, trīs varbūt augstākais reitinga aģentūras. Bet mēs jau nevaram tad no, nolaist tik zemu, kad vispār jau tam zūd jēga. Vēl papildus. Mēs arī nepiekrītam jūsu interpretācijai par kvalitatīvajiem elementiem Jā, metoloģija, protams, ir par kvantitīviem rādītājiem, bet mēs norādām, ka zemākais slieksnis noved pie jau cits reitinga aģentūras stā, status, jo, ja te varētu būt 10% kaut kāds kļūdas elements, piemēram, 2B kategorijai, tad uzreiz to statistiski tur ir daudz sarežģību. Tā kā tur ir ļoti precīzi statistika, kas jāņem vērā. Bet jūs jau nostāja par konkurenci, mums saprotam. Lūdzu, Sven. Pirmkārt, jāatzīst, ka es pilnībā piekrītu Pēteram Zīmonam. Jūs, jūs atzīmējāt šo jautājumu. Manuprāt, tas nav pietiekami. Manuprāt, ļoti skaidrs signāls, ka jums varētu rasties problēmas pēc tam mums šeit, ar mums Eiropas parlamentā. Un ko nozīmē atzīmējām? Vai jūs apņematies to kaut kādā veidā pārvērtēt? Īstenībā tas vajadzētu saprast, ka tas ir parlamenta nopietns signāls. Jā, signāls ir skaidrs. Eba to ir sapratuši. Un mēs arī jau to sagaidījām. Es jau sev ievadrunā, nu redzu, ka mēs pilnībā apzināmies. Un mēs mēģinām panākt kompromisu. Mēģinot, ka tas viņa arī noteikti limits pašai augstākai kredītas reitingu aģentūru atziņai, atzinumiem un mēs vēlamies skaidri iekļaut šajā kartē arī citus pasākumus un citus posmus. Bet šobrīd mēs skaidri pasakām, ka vienīgais veids, uz kā mēs varam to darīt, ir balstoties statistiku, kvantitīviem datiem. Nu, mēs katrā ziņā ņemam to vērā. Un mums arī būs jāskatās, kāda varētu būt šie kvalitatīvie kriteriji, lai šos jautājumus atrisinātu. Un tad mēs skatīsimies, kāds varētu būt kompromiss. Paldies! Manuprāt, ļoti skaidra šī situācija, un es pilnībā arī piekrītu Pētram Zīmanam un visu komiteju, varētu teikt, atbalsta viņu pozīciju. Un mēs arī augstu kā nepacietību gaidīsim jūsu risinājumu, jo mēs esam pavisam skaidri noteikuši šeit regulā attiecību uz reitinga aģentūrām, ka tirgu šobrīd dominē trīs lielās aģentūras un jānādara ja viss iespējamais, lai nodrošinātu tās konkurences palielināšanos. Un tas pieprasīja papildus arī centienus, lai šīs prasības reāli tiktu iesnots, nevis tikai teorizēt tālāk. Labi, turpinām ar pēdējo punktu darbkārtībā. Tas ir uh, saprātīgi at, uh, atalgojumi pa algas jautājums. Marijo, paldies jums par skaidrojumiem. Tagad vārds no EBA arī Parkas kungam un tad kolēģiem. Jā, paldies, priekšsādātāji. EBA strādā šajā jautājumā arī tātad par atalgojumu politiku. Cēdējie mērķi ir noteikti, lai algo atalgojums būtu saskaņots ar veselīgu arī risku novērtējumu un neveicinātu bezjēdzīgu risku uzņemšanos, nesaprātīgu risku uzņemšanos. Un tādēļ, sekot šādam mērķim, likumdevēji jau ir skaidri atzīmējuši, pēc tam skaidri, un CD, kad aizņā arī skaidri noteikts pat ierobežojums, arī dažādi veidi mm, papildus prēmiju izmaksai, nosakot 200%, 200 ierobežojumu, ja to ir apstiprināts kopsapulcs, akcionāra kopsapulcs. Lai tādā ziņā noteiktu, ka banks arī mazāk pakļauts dažādu veidu riskiem, īpaši neierobežojot šādu neveselīgu risku uzņemšanos. Eva ir arī ap, aktualizējusi savas vadlīnijas par uh, saprātīgu atalgojumu un aicinām tos arī ņemt vērā. Tāpat arī papildus notiek šīs konsultācijas par aktualizētām vadlīnijām. Tas uh, notiks līdz jūnijam un arī būs papildus uzklausīšana šeit Eiropas parlamentā. Nākošā Renzi. Galvenie elementi, kas iekļaut vadlīnijās, ir skaidrs uh, noformulējums par to, kas ir fiksētais atalgojums, kas ir mainīgais atalgojums, lai nodrošinātu, ka vispār šis ierobežojums tiks nebērts vērā. Šīs vadlīnijas arī saskaņ arī par lietotāju atalgojumu un skaidri nosaka, ka fiksētais atalgojums ir skaidrs, nemainīgs un tas ir arī nav grozāms tādā ziņā, ka nu, tas ir jāizmaksā. Bet pārējās prēmijas arī būtu jāpieskaita jāņemvērā. Tāpat arī vadlīnijas runā par identifikācijas procesu, par risku personu identifikāciju Un šīs politikas piemērošana dažādu grupu kontaktos, veiktspējas un uh, sniegumu novērtēšana. Tā, ka to īpaši piemēro arī augstākai vadībai, nosakot arī, ka šos instrumentus ir jāskaņo ar vispārēju ilgtermiņu izpratni par atalgojumu. Atalgojuma praksa, protams, dažādās dalībvalstīs atšķiras, ņemot vērā arī piemērošanu, piemērot samērīgumu principu. Dažās jurisdikcijās samērīgumu principu, kas noteikts 92. pāntā, 2. punktā, CD4, norāda, ka atsevišķas normas nepiemēro, piemēram, izmaksas instrumentiem, mazākajās nesarežģītajās uh, iestādēs un zināmām uh, darbinieku kategorijām. Bet, ja saskatām, skatāmies uz pirmā līmeņa prasībām, tas neatbilstīs šī līdzina CD tekstam. Tāpēc tas šobrīd nav iekļauts EBA padlīnijās. Ja mēs skatāmies CD šobrīd, domājot tieši par mazajām finanšu institūtēm, Un te varētu panākt to, ka atsevišķas prasības pārskat. Un korporatīvo asociāciju prasības attiecībā uz atsevišķajām izmaksām, kas tiek pilnībā ņemts vērā, lai nodrošinātu to piemērošanu visās iestādēs, balstoties uz analīzi un uz tām, tām atbildēm, ko saņemu mēs kādā ziņā esam gatavi izskatīt visu veidu varbūt nepieciešamu pielāgošanu, lai šķiet norādītu, kādas prasības ir jāpiemēra mazajām, lai to nodrošinātu reālu visprasību piemērošanu. Mūsuprāt, vadlīnijas līdz to jāpielāgo nedaudz ņemot vērā saņemtos atbildes. Un EBAS atbilde un ieteikumi Eiropas komisijai, protams, nebūs uzreiz, te vēl nepieciešams papildus laiks Bet šīs vārdlīnijas, protams, jāizsver strauji, lai nodrošinātu, ka saprātīga atalgojuma politika tiek ievērota un nevarētu arī aizrauties ar dažiem pretrunīgiem jautājumiem. Un nu, pieļaut, ka tikai daļai tiek ievērot šāds vadlīnijas. Skaidrs, ka šis ierobežojums simtprocentīgi mainīgajam un 200% ar akcionāru piekritumu, ka to nevarētu kaut kādā veidā atcelt. Tas nav pieļaujams. kompetentēm iestādēm. Protams, ja skatāmies uz augstu sarakstiem, tad tas ir jāņem saskarā arī, saskanā arī ar 14. gadu jau publicēto lēmumu. Tālāk, ja skatāmies kompetento iestāžu atzinumi, nu, viņi tas atzinums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā konkrētās iestādes un noteiktot 100% ierobežojumu um, mainīgai daļai. Nu, mēs sagaidām, ka līdz 15. gadu vidum mēs būsim sagatavojuši pārskatu par 13. gadu un 15. gadu beigās par 14. gadu. Tas arī viss šobrīd par šo jautājumu. Un kāda nepacietība mūsu diskusijas. Thank you. Uh... Paldies. kurš eh, izteikties, izteiksies. Paldies, priekšsēdētāji, laika taupīšanas nolūkos izteikšos īsi. Komisija ir gandarīta par EBA paveikto vadlīniju izstrādē par eh, atlīdzības, tātad samaksas atsevišķiem risinājumiem, kas tagad eh, tiks apspriesti sabiedriskā kārtā. Šīs vadlīnijas mūsu ieskatā ir vērtīgs instruments, kas noderēs dalību valstīm un pārvaldības struktūram. Uh, to darba veikšanā, CRD4 īstenošanā, saskaņotā, konsekventā un taisnīgā veidā visā Eiropas Savienībā. Mūsu ieskatā EBA vadlīnijām ir jābūt simtprocentīgi atbilstošām CRD4 vadlīnijām, kas savukā, savulaik tikušas apstiprinātas šeit parlamentā. Šīs vadlīnijas neprasa komisijas oficiālu piekrišanu, uh, Eh, tomēr komisija rūpīgi sekojusi un um, sadarbojusies ar EBA um, šo konsultāciju norisē. Kā mēs visi zinām, eh, CD4 samaksas eh, sādaļas tapšana ir bijusi sarežģīta, un arī mums ir bijuši jautājumi par to, kā saprast atsevišķus noteikumus, jo īpaši, un to minēja arī Eba kolēģis, ir bijusi saruna par to, vai eh, būtu juridiski iespējami atsevišķās situācijās, protams, atbrīvot mm, tādas vienkāršas eh, eh, finanšu struktūras uzņēmumus no atsevišķām prasībām to izpildes. Komisija uzskata, ka CRD 4 teksts nav tāds, kas pieļauta šādus atbrīvojumus, un tagad ar nepacietību gaidām reakciju uz komentāriem, kas izskanēja sabiedriskajā apspriešanā. Uh, kas ļaus pēc tam tā paplašināti pārvērtēt šos punktus 4. CRD. Un šeit mūsu viedokli palīdzēs ārēji piesaistīt konsultants, un esam jau izsludinājuši konkursu. Pēc tam vērtēsim, ko darīt tālāk, un, protams, ziņosim parlamentam padomē ne vēlāk kā nākamā gada jūnijā. Paldies! Lielas paldies! Kas vēlētos izteikties? Elīza Ferreira, lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos atbalstīt to skatījumu, ko sākotnēji pauda EBA, un, apliec, un tas apliecinājums, ko nu pat pauda komisija, um, arī mēs eh, visnotaļ uzskatām, ka šis konteksts nepieļauj īpaši labvēlīgu kaut kādu režīmu pret atsevišķām finanšu struktūrām eh, tie, tieši atalgojuma noteikumu izpildē. Un tāpēc savas politiskās grupas vārdā vēlos paust viennozīmīgu atbalstu tam skatījumam, kas izriet, loģiski izriet. Tātad eh, šis nodoms par pirmā līmeņa tiesību aktiem. Eh, parlaments ir līdz likumdevējs eh, un pat, ja eh, būtu liels spiediens, un mēs jau ar to rēķināmies, ka tāds būs no dažādām nozares pusēm, mums ir jāpieturās pie pirmā līmeņa teksta gara un būtības un burta, uh, šeit eh, nav īstā, īstā vieta un eh, situācija, kad eh, kaut kādas īpaši labvēlīgas atbrīvojumus dāļāt un līdz ar to jūs tagad saprotat, ka mēs atbalstām sākotnējās vārdlīnijas, ko piedāvā EBA un ceram, ka gala beigās nebūs arī atkāpes no šīs līnijas citādāk var rasties ievērojami sārežģījumi un nesanāks mums nekāds tāds nopietns eh, regulējums un tiesībāks. Tas būs apšaubāms. Vēl par atalgojuma principiem, par fiksētajām un mainīgajām sadaļām. Šeit mūsu nostāja ir viennozīmīga ceru, ka nesarežģīsit to visu šeit kaut kādus ap, apkārtceļus iebūvējot, kaut kādas slēptās ejas, tādējādi sabotējot visu to labo darbu, ko parlaments ir paveicis līdz šim. Paldies! Vai vēl kāds kolēģis eh, vēlas izteikties, Sven? Jā, tātad eh, pirmām kārtām arī mēs pozitīvi eh, vērtējam to, ka šeit pieturēties pie tādas bezkompromisu pieejas vēlētos eh, vienīgi uzdot divus jautājumus. Pirmām kārtām runājot par pašām vadlīnijām. Eh, Neapšābāmi valstu iestādes nav spiestas eh, obligātā kārtā tās ievērot, tāpēc priecājamies par to, ka grasāties publicēt to, kurš ievēro kādas vadlīnijas, tāpat arī aicinām publicēt to pamatojumu, lai sabiedrība sabiedrībai nebūtu jālasta visas šīs vadlīnijas, bet tikai kas ko ievēro. Uh, un būtu tad pamatojums. Kāpēc tajos gadījumos, kad valsts iestādes neievēro vienu vai otru principu, to varētu uzzināt arī sabiedrība un vēl, vēlētos tad saņemt šādu solījumu no jums. Otram kārtām bija zināma polemika par to, ka CRD varētu regulēt šo atalgojuma eh, politiku konsolidētā un tādā apakškonsolidētā hierarhiski konsolidētā veidā, ka tas varētu būt nesaistoši, fakultatīvi. Jo mēs priecātos, ja pilnīgi visi būtu ar šo regulējumu notvērti citādāk, no nu, tā būtu zaļā gaisma dažādām nelikumībām. Tālāk par severance pay, par tātad eh, darba attiecību pārtraukšanas kompensāciju. Šeit ir jāievēro tie, tie griezti, ierobežojumi, kas ir vadlīnijās, bet šobrīd nelēma tāda, ka tie ir ļoti aptuveni. Un pat, ja šie apstākļi būtu tik uh, viennozīmīgi, ka personu darbinieks tiek atlaists, nu, tad uh, mums ir jāpieliek punkts tam, ko sauc par severance pay, par šiem dāsnajām uh, darba attiecību izbēgšanas kompensācijām. Finanšu nozarē uh, šī sistēma ir ļoti tā brutāli ļaunprātīgi izmantota. Uh, ja darbinieks ir pieļāvis rupjas kļūdas, bet netiek atlaists, nu, tas ir skaidri jāatrunā. Eh, personas eh, vienalga, nu, ir šis zelta rokas spiediens, par ko sabiedrība ir sašutusi. Tā tas nedrīkst turpināties. Arī finanšu nozarei uh, ir eh, beidzot eh, jāpieņem tā, tie, tie, tā pati morālā atbildība, morālie spēles noteikumi, kas citās eh, tautsainicības nozarēs. Tā nav nekāda uh, izņēmuma nozara, kur kaut kas tāds būtu pieļaujams. Uh, ir laiks pielikt tam punktu arī finanšu nozarē. Paldies! Paldies, vai būtu vēl kādi jautājumi vai komentāri? Ja nē, tad vārds atkal EBA pārstāvim. Paldies priekšsēdētāji, paldies par uzdotajiem jautājumiem, paldies par atbalstu, ko saņēmu. Pāris komentāri. Šis atbildības norošināšanas mehānisms tā ir tāda ierasta EBA prakse, ka mēs publicējam komentēto iestāžu un tātad spriedumus tātad atbilstības izvērtējums vadlinijām un tātad šis paskaidrojošā daļa arī zem tiek publicēta, publiskota un tā tas būs arī nākotnē. Tā kā vismaz šai ziņā, es domāju, nevajadzētu rasties nekādām turpmākām šaubām par mūsu nodomiem. Tas viens. Otrs. Par vadlīniju piemērošanu arī konsolidētām grupām pilnībā piekrītu. Tas eh, mūsu ieskatā bija ļoti svarīgi, lai būtu skaidrība par to, kāds tad būs tvērums šim regulējumam, lai netiktu kaut kādi apvedceļi, kaut kādas eh, slepenās ejas šeit eh, neveļus izbūvētas par šo te surveillance spēju. Tam pilnīgi noteikti tiks pievērst uzmanība, bet, nu, protams, atbilstoši pirmā līmeņa prasībām tendence ir nepārprotama. Atsevišķām, tātad, atsevišķiem uzņēmiem tiks eh, piedāvāta, zināma, manevra iespēja šādu maksājumu eh, at, atlikšanai, sadalīšanai, lai nebūtu tā, ka tiek izmaksātas milzu kompensācijas Eh, neskatoties uz to, ka attiecīgā persona rīkojusies eh, ļoti tur riskanti, pārgalvīgi vai, vai nesaprātīgi un mm, savārīs lielas ziepes. Eh, pilnīgi noteikti tam pievērsīsimies un tas tiks risināts. Paldies, komisija! Paldies, priekšsādātāji! vienu konkrētu lietu vēlos papildināt Gigalda kunga, tas otrais jautājums. Tiešām prieks, ka uzdevāt šādu jautājumu. Ehm, ir izskanējuši jautājumi no nozares, esam jau skatījuši, kas īsti notiek. Jautājums principā ir elementārs. Kāds ir CRD tvērums ehm, pirmā līmeņa struktūrām un ehm, meitas līme, uzņēmuma līmeņa struktūrām? Uh, Mūsu ieskatā CRD4 nav tāds, kas pieļautu kādus tādus vispārējus izņēmumus. Tā kā mērķis uzņēmumu, pat ja tie nav bankas, bet, piemēram, kapitāla pārvaldītāji, tie joprojām tiek uzskatīti par attiecīgās kredīta institūcijas tādu neatņemamu daļu, un tām ir saistoša šī CRD4 disciplīna, varbūt specifiski noteikumu kopumi atbilstoši to darbu profilam. Bet, nu, tā kā paldies par šo jautājumu, paldies par atbalstu mūsu skatījumā, mūsu pozīcijā. Arī mēs eh, vēlamies, lai šeit netiktu eh, kaut kādi apveda ceļi vai lī, līkumi piedāvāti. Paldies, nu, ko esam pieveikuši mūsu šo te dienas kārtības sādaļu. Paldies visiem viesiem! kas mūs pagodināja ar savu klātbūtni. Un domāju, ka mm, šī saruna, šī viedokļa apmaiņa bija ļoti vērtīga. Nākamā eh, šī izvērtēšanas sesija būs 26. maija. Eh, tagad uzstāsīsim ļoti E, īsu pārtraukumu, kamēr e, mums vienojas komisāri Moskviči un Dombrovskis. Dear colleagues. Kolēģi, sāksim darbu. Sveicu mūsu vidū vicepriekšsādātāju Dombrovska kungu un komisāru Moskovici mūsu vidū. Prieks, ka esat ieradušies pie mums ekonu komitejā. Mūsu ekonomiskā dialoga ar komisiju ietvaros. Runājot par Eiropas pusgadu, tik ļoti būtiskā Eiropas semestra brīdī, kad tiek strādāts pie ekonomikas uzraudzības pakotnes, ko komisija prezentēja februāra beigās. Un tad sākās jaunais ekonomikas politikas un vadlīniju cikls. Arī tās jau ir prezentētas un, nu, tiek strādāts arī pie valstīm specifiskām rekomendācijām no vienas puses, tātad no komisijas puses, un dalībvalsts savukārt iepazīstina ar savām stabilitātes programmām un valstu reformu programmām. Tas viss notiek kopējā satvarā, un, manuprāt, tas ir saistīts ar tādu konsekventāku ekonomikas politikas pieeja no komisijas puses, kā pirmo soli ikgadējā uzraudzī, tātad ikgadējā izaugsmes pārskatā bija ļoti skaidrs signāls, šis uh, slavenais trīs stūris investīcijas, augsmēji uh, veselīga fiskālā konsolidācija un struktūrālās reformas. Visi šie elementi, nu, ir padziļināti, tiek padziļināti risināti ar ekonomikas un politikas vadlīniju palīdzību. Un tajā pašā laikā, manuprāt, līdz šim pieņemtie lēmumi ir bijuši konsekventi un atbilstīgi šim virzienam. Un atbilst arī inovatīvai pieejai par skaidrāku un tātad caurskatāmāku pieeju tīri attiecībā uz stabilitātes un izaugsmes pakta normu īstenošanu. Šeit jārunā par paziņojumu par elastību Nu, tajā pašā laikā tādējādi mums ir iegūts, zināms, tāds noteiktības elements, kā izmantot šīs normas. Un um, komisija ir izvēlējusies šādu uh, pieeju un mēģinājusi sniegt arī, zināms, norādes. Protams, tas ir balstoties uz līdzinējiem vienošanās, kas ir panākts un esošajām diskusijām, sarunām. Tiek strādāts pie tā, kā uzlabot šos instrumentus. Bet, nu, redzu, ka iezīmēs jauna pieeja. Par to jums paldies. Un um, pozitīvi vērtējam jūs centienus. Es domāju, ka varam arī ķerties pie darba. Sākumā došu vārdu vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam. Un tad ievadruna no Moskovicī kunga. Katram no jums aptuveni desmit minūtes. Lūdzu, Dombrovska kungs sākumā. Uh, so, uh, Mr. President. Paldies priekšsēdētāji cienījamie parlamenta deputāti. Sākumā gribētu jums pateikties par uzaicinājumu ierasties pie jums un turpināt ekonomikas dialogu. No komisijas puses varu liecināt, ka mēs atzīstam parlamenta lomu, šo svarīgo lomu, kas ir parlamentam veidojot ekonomikas un politisko situāciju Eiropas Savienībā Un ekonomiskais dialogs ir ļoti svarīgs pienesums um, demokrātijai, kas ir iekļauta uh, tātad uh, politikas koordinācijas tādā plašākā satverā, pie kā tiek strādāts ES. Kas attiec uz ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā, tad šobrīd pirmo reizi kopš 2007. gada Sagaidām, ka visas 28 Eiropas Savienības dalībvalstis, ka tām būs pozitīvi izaugsmas rādītāji. Nu, šādi dati atrodami mūsu ziemas ekonomikas aplēsēs. Un, protams, jāsaka gan, ka pēdējo mēnešu gaitā esam sapratuši, ka mums jāskatās, kā attīstīsies situācija Grieķijā, piemēram, Grieķijas ekonomiskiem sprie, sniegumam ir zināmi riski, nu ir šobrīd ir vēl tādas nenoteiktības un elementi, kas nav skaidri saprotami. Bet balstoties ziemas ekonomikas aplēsēm, sagaidāms, ka visa Eiropas Savienības dalībvalsts atgriezīsies uz izaugsmes ceļu. Tomēr ir būtiski arī norādīt, ka ekonomikas atvesaļošanās ir lēna tā ir relatīvi vāja. Un tā šobrīd nesniedz pietiekami labus uzlabojumus jaunu darba vietu radīšanas jomā. Nu, un varam arī novērot, ka ir zināmas um, pozitīvas um, tātad, iespējas um, darba tirgu. Tas ir panākts gan ar strādājot tātad pie ekonomikas uzlabošanas, gan arī pie struktūrālajām reformām, ko iznožas dalību valstis un sagaidām sam, tātad bezdarba samazinājumu arī 16. gadā. Un jau šogad tātad būs uh, samazinājums, gan tāds lēnāks, bet nākamajā gadā ceram, ka viss būs labi. Un paturot prātā šo lēno atveseļošanos, Eiropas komisija ir pieņēmusi savu ekonomikas uzraudzības pakotni, kas tik notika 25. februārī. Šajā pakotnē esam balstījušies uz trim prioritātēm, kas jau ir uh, um, 2015. gada, gada izaugsmes ziņojumā, kas ir veicināt investīcijas, jauna koncentrēšanās struktūrālajām reformām un fiskāli atbildība politika. Un no, šī, fe, no šīs februāra pakotnes var izdarīt trīs secinājumus. Pirmkārt, makroekonomiskā nelīdzsvara risināšana. Vairākās dalībvalstīs šis līdzsvars vēl aizvien trūkst, lai arī situācija kopumā uzlabojas. 13. gada valstu rekomendācijās uh, tur risinājums panāktais ir tikai daļējs. Tas lielā mērā ir saistīts ar trūkumiem īstenošanas procesā, bet kopumā ir arī pilnīgi skaidrs, ka reformu temps un ambīcijas būtu jāpātrina, jāpalielina, tajā pašā laikā nodrošināt atbildīgu fiskālo politiku. Nu, un redzam, ka struktūrālā politika ir svarīga ne tikai, lai risinātu šo līdzsvara trūkumu, bet lai stiprinātu arī potenciālo izaugsmi un mazinātu sociālās problēmas, kas radušās un tātad um, īpaši redzamas kopš krīzes. Sākumā konkrēti par ekonomikas uzraudzības pakotni. Pirmkārt, jāsaka, ka šajā pakotnē ir valstu ziņojumi, ir vērtēta um, ekonomiskā attīstība, politika un esošie izaicinājumi, kas vēl aizvien jārisina gan valstīs, gan arī Eirozonā kopumā. 16 valstīm, par ko ir veikti padziļinātie ziņojumi, tur ziņojumos ir risināta tātad arī šī makroekonomiskā līdzsvar trūkuma problēmas risināšanu. Un valstī specifiskā analīze tika izstrādāta trīs mēnešus agrāk nekā iepriekšējos semestros, lai veicinātu tādu dalību Eiropas pusgada procesā un pieļautu papildus laiku dialogam gan ar um, valdībām, gan arī ar sociālajiem partneriem, gatavojot valstīm specifiskās rekomendācijas. Valstu ziņojumu kvalitatīvais vērtējums koncentrējoties uz 14. gada valstīm specifisko rekomendāciju īstenošanu, norāda, ka aptuveni 42% no CSR, no šīm rekomendācijām, no 14. gada jūlija 42% gadījumu ir vērojams zināms progress un 8% un 2% ir būtisks progress, tātad 8% būtisks progress un 2% gadījumu ir pilnīgi īstenošana. No otras puses ierobežots progress ir bijis 36% un 12% progresa bija, nav bijis. Tālāk. Fiskālā politika. Esam vērtējuši dalību valstu atbilstību stabilitātes un izaugsmes paktam, un jo īpaši esam vērtējuši tās valsts, kuras tātad tika uzskatīts par neatbilstības riska uh, zonā esošām valstīm novembrī, jo īpaši šeit jāizceļ Itālija, Beļģija un Francija, kas tika vērtētas. Un analīze bija vērt, um, tātad balstīta uz 14. gada ziemas aplēsēm, un komisija savos secinājumos ņēma vērā specifikācijas attiecībā uz labāko elastības izmantošanu stabilitātes un izaugsmas paktu ietvaros. Ņemot vērā visus attiecīgos faktors, tajā skaitā arī vājo izaugsmi, inflāciju un struktūrālo reformu īstenošanas elementu, tika secināts, ka pārmērīgas deficīta procedūras uzsākšana šobrīd nav nepieciešama ne Itālijai, ne Beļģijai. Kas attiecas uz Franciju, bija pilnīgi skaidrs, ka nepieciešams taistiprināt savas darbības gan fiskālajā jomā, gan arī struktūrālo reformu jomā, un padome ir pieņēmusi jaunas rekomendācijas koriģēt pārmērīgo budžeta deficītu līdz 17. gadam. Francija tika lūgta ātri arī īstenot papildus pasākumus 0,2% IKP aptvērā jau šogad. Tagad jau viņi pie tā strādā pēc idejas, un man prieks, ka šie darbi tiešām ir um, tātad uh, uzsētējot ķērusies. Francijas rekomendācijās ir skaidri kriteriji attiecībā uz globālās pielāgošanas politiku, un tas tiks um, regulāri vērtēts tieši tāpat kā viņa panāktais progress attiecībā struktūrālo reformu īstenošanu. Pavasarī Eiropas pusgada kontekstā atkārtoti vērtēsim situāciju visās valstīs, balstoties jaunajām aplēsēm un ņemot vērā gan stabilitātes un konverģences programmas, kā arī nacionālas reformu programmas. Ja fiskālās un struktūrālās reformas būtu nepietiekamas, tad attiecīgi mēs no savas puses rīkosimies. Treškārt, makroekonomiskais ne, līdzsvaru trūkums. Tur vairākas dalībvalsts ir panākušas progresu, koriģējot šo līdzsvaru trūkumu, bet zināmās dalībvalstīs vēl aizvien ir vērojams problēmas. Horizontālā kārtā jāsaka, ka pirmkārt mūsu secinājumi ir saistīti ar to, ka ir uzlabota konkurētspēja, Un es tātad eh, ar to gan diemžēl nevienmēr pietiek, lai veicinātu izaugsmu un mazinātu ārējo parādu. Otrakārt, bilances pārpalikums, tas ir saistīts ar iekšējo pieprasījumu un vājām investīcijām, kas savukārt norāda, ka jāveicina investīcijas un jādiferencijē fiskālā politika. Treškārt, privātais un um, publiskais parāds vairākās dalību valstīs, kas vēl aizvien um, tā tad rada tādu mazaizsargātības sajūtu un um, neveicina izaugsmi. Francija, Itālija, Horvātija, Itālija un Bulgārija šobrīd ir uh, tā tad pārmērīgā nelīdzsvara situācijā, kas nozīmē, ka tur īpaši jārīkojas un īpaši, īpaši monitorings jāveic. Horvātijai un Francijai komisija lems, vai nepieciešams koriģēt uh, šo līdzsvaru trūkumu izmantojot attiecīgo procedūru, un tas būs atkarīgs no valstu reformu programmām, kā tos mums piedāvās valstis, un tad skatīsimies, vai tās mums prāt ir pietiekams, lai arī izsinātu pārmērīgo līdzsvaru trūkumu. Kas attiecas tālākiem soļiem, tad dalībvalsts iesniegs savus politikas plānus jau aprīlī, uh, tātad stabilitātes un konverģences programmas, kā arī valstu reformu programmas. Un pēc tam komisija attiecīgi nāks klajā ar priekšlikumu 2015. gadam valstu specifisko rekomendāciju projektam jau maijā. Strādājot pie mūsu politikas darba kārtības un Eiropas pusgada, uh, um, ir būtiski paturēt prātā, ka tas ir nepieciešams, lai veicinātu uzticību Eiropai. Mums kopīgi ir jāpaveic šis uzdevums un jāstrādā gan nacionāli, gan arī Eiropas līmenī, lai atgrieztos uz izaugsmes un ilgspējīgu darba vietu radīšanas ceļu. Vēlreiz jums visiem paldies par uzaicinājumu piedalīties dialogā un ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību un diskusiju šodien. Paldies! Liels paldies! Paldies vicepriekšstādātām Brauska kungam. Tagad vārds Pjēra Moskavicī lūdzu. Uh, uh, Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, kolēģi. Paldies par šo ielūgumu piedalīties šodienas ekonomiskajā dialogā. Esmu ļoti iepriecināts atkal atgriezties jau trešo reizi Eiropas parlamentā. Jūs komitejas ietvaros šajā uzklausīšanā mēs jau sākam šādu sadarbību Varbūt mums vajadzētu pat vēl, vēl biežāk īstenot. Katrā ziņā vienmēr prieks ierasties pie jums. Labprāt atbildēšu arī uz jūsu jautājumiem. Galu galā tas ir ļoti nozīmīgs sarunas, jo mēs apzināmies lēmumu nozīmību, ko pieņem Eiropas iestādes, un jūs kā likumdevēji palīdzat mums uzlabot savu darbu. Valdes jau norādīja uz galvenajiem soļiem, kas ir īstenot Eiropas pusgadā, un šo kopējo paketu un par valstu specifiskajām rekomendācijām un tieši attiecībā uz fiskālo sadaļu. To jau pārnā arī Ekofin padome martā. Komisija ļoti rūpīgi strādā, sekojot arī konkrētajiem uh, situācijām Beļģijā un Somijā. Nu, Francijas gadījumā komisija ir ieteikusi Un uh, padomē, mm, mēs norādījām, ka jāsniedz jaunas rekomendācijas, kas Francijai ir jāievēro, arī noteikot, zinām, protams, papildus laiku, lai pārvarētu šīs lielās nelīdzsvarotības no 15. līdz 17. gadam. Ņemot vērā, protams, dažādu veidu arī atšķirīgos rādītājus, lai būtu vispār skaidrība. Mēs runājam pirmkārt par deficīta koriģēšanu. 15. gadā vairs tas nebija iespējams, Vienlaikus komisija ir strādājusi pie precizējušiem jautājumiem, lai noskaidrotu, vai ir īstenot konkrēti efektīvi soļi, lai arī pārskatītu konkrēto metodoloģiju, ko ir ņēmusi vērā iepriekšējā padoma. Un nebija nekādu pierādījumu, kas liktu domāt, ka Francija nebūtu ievērojusi savus politiskos saistības, ko uzņēmās 13.14. gadā. Un tādēļ mēs varam secināt, ka 14. gada rādītāji īstenībā bija daudz labāki nekā bija sākotnēji plānots. Pat uh, labāk nekā bija sākotnēji uh, komisijas prognozes vai arī pašas Francijas prognozes. Skatoties tālāk, martā padomē. Marta padome nosaka, ka Francija ir jāizsniedz tomēr papildus pasākumi, kurus mēs saucam par 0,2% no IKP, kas atbilst kā 4 uh, miljardiem eiro jau šajā gadā. Un ņemot vērā šo atlikto laika periodu, protams, jau Francijas valdība ir sāks rīkoties. Un kā jau priekšsēdētāja vietnieks norādīja, mēs eh, komisiju strādājam kopā arī, arī Francijas valdību, un Francijas valdība nemitīgi ir apliecinājusi savu vēlmi īstenot un pildīt savus saistības un solījumus. Šoreiz arī vēlos precizēt, ka jaunās rekomendācijas eh, ir vērstas uz budžeta konsolidāciju un norāda, ka 16. un 17. gadā tas ir jāizno, lai sasniegtu jaunos uzstādītos mērķus 2,9% 2017. Eh, gadā. Somijas un Beļģijas gadījumā komisija uzskata, ka e, nu, to brīdi nebija mm, garantēta visu šīs prasības. Beļģija un Itālija. Arī šobrīd nav vēl pilnībā īstenoši visas eh, prasības attiecības pārējais periodu. Uh, Un, ja mēs tikai skatāmies uz zemes attiecībā uz uh, parādu uh, apjomu 14 gadā, un komisija te ņem vērā divus būtiskus faktorus. Pirmkārt, uh, ļoti zema izaugsmas rādītāja, pat recesija, un uh, kas neiet kopā ar vidus uh, termiņu rādītājiem, un treškārt struktūra reformu īstenošanu, kas veicinātu arī izaugsmi un ilgtermiņā, kas ļautu līdz to uzlabot. Mm, valsts parāda situāciju, un tieši to mēs ņemot vērā, mēs apstiprinām šo jauno projektu. Uh, Un Beļģijas gadījumā mēs no atzīmīgi vērtējam kā 3% uh, budžeta deficīts un uh, noteikums un nelielis pārsniegums, tas bija kā pagaid risinājums pieejamams. Bet, nu, nosakot, ka viņam ir jānodrošina 15. gadā pilnībā šī uh, budžeta deficīta ierobežojuma ievērošana. Nu, viņi skaidri atrunāja, protams, līdzinēju pārkāpumu ar uh, papildus sniegto atbalstu finanšu sektoram un uh, papildus par to, ka varētu būt 14. Uh, gadā šie pārkāpumi, ka tas arī saistās arī, nu, vēl ar gala datiem ziņojuma sasnie uh, apkopošanā. Nu, tā kā mēs pagaidām beidzamos datus no Somijas valdības. Par citām 16 valstīm detalizēts pārskats, un arī tad ieskatot Bulgāriju, Itāliju, eh, eh, Beļģiju, Portugālu, Zviedriju, apvienoto karalisti. IRS mums sniedz ļoti skaidru tādu pārskatu par vairākiem aktuāliem jautājumiem daudzās dalībvalstīs un par lielām makroekonomikas nelīdzsvarotībām un kā tās ir radušās. Skatoties tādās čārsgriezumā, es vēlos te varot uzsvērt vairākus aspektus, kas iezīmē zināmas tendences. Pirmkārt, mēs redzam, ka daudzās dalībvalstīs liela paļaušanās uz ārējiem faktoriem ir liela problēma. Atsevišķos gadījumos arī trūkst investīcijas. Un Citos gadījumos savukārt mēs runājam par konkurētspējas nodrošināšanu, kas ar vienu ir aktuāls un sapīgs atomizācijas dalībvalstīs. Tāpat arī ir jautājums par publisko, ja valsts un privāto parādu apjomiem, kas ir ļoti sāpīgi atsevišķās dalībvalstīs. Un šīs nelīdzsvarotības, ar ko saskatās dalībvalsts, ir atšķirīgas. Un arī to intensitāti. Tādēļ dalībvalsts sagatavotās rīcība politikas sadarbībā ar komisiju jāpiemēro konkrētās dalībvalsts situāciju un vajadzībām. Lai nodrošinātu visu procedūras, mēs tad nodrošinātu šādas secinājumus un to iznošanu. Francija, Itālija, Horvātija, Bulgārija un Portugāla pie, šobrīd piedzīvo ļoti apjomīgas makroekonomikas nelīdzsvarotības, un tur nepieciešama papildus soļi Francijai un Bulgārijai ir šie soļi jau aktualizēti, salīdzinām ar iepriekšējo gadu. Portugālē jāatzīst, ka pirmo reizi tā uzsāk makroekonomikas nelīdzsvarotības mm, iesaist šajā ciklā, izējot no valsts eh, šī iepriekšējā finanšu stabilizācijas plāna. Horvātija un Itālija saglabā savu liečinējo status, tā kā tas bija pagājušā gadā, tomēr atzīmēm, ka salīdzinām ar iepriekšā gada Sloveniju ir samazinājusi no šī ārkārtas nelīdzsvarotības uz nelīdzsvarotību. Tas ir zināms uzlabojums. Francijai, Horvātijai. Horvātija lems maijā, vai mēs varētu šeit iebremnāt šos ārkārtas nelīdzsvarotības pasākumus, arī ņemot vērā nacionālās programmas, no kurām mēs ļoti daudz ko šobrīd sagaidām, arī kāds var būt cits saistības un struktūrās reformas, kuras vēl valstis uzņemsies un pasunēs līdz tam datumam. Bulgārija Itālija un Portugāle. Šajā gadījumā komisija šobrīd tikai varēs sagatavot kaut kādas uh, konkrētas rekomendācijas, bet neko vairāk. Tālāk Spānija, Īrija un Slovenija šobrīd arī piedzīvo tādas makroekonomikas nelīdzsvarotības, kas pieprasīs laimīgu rīcību. Un arī šeit piedāsim konkrētas rekomendācijas, tāpat kā iepriekš. Tur nekas īpaši nav. Te tikai jāatzīmē tas, ka Slovenijas gadījumā mēs esam eh, saņēmām prognožu rādītāju samazināšanu. Par Vāciju un Ungāriju. Šīs makroekonomiskā uh, un tur situācija ir Ungārijā tāda pat kā pagājušo gadu, bet Vācijā te situācija ir vēl pat uh, pieaugusi, e, redzot, zināms, arī vēl tendences un sešas citas valstis - Beļģija, Nīderlanda, Zviedrija, Somija, apvienotā karaliste, Rumānija piedzīvo makroekonomikas nelīdzsvarotību, un tas tiek konstatēts Eiropas semestra ietvaros. Četras valsts saglabājuši iepriekšējo statusu, un Rumānija šobrīd ir pirmo reizi ir iekļausies standarta ciklā, uzraudzības ciklā. Tad turpmākajiem soļiem. Uh, Komisija novērtēs arī Nacionālās atbalstības programmas un konvenģences un stabilitātes programmas, kuras iesniegs pašas dalībvalstis, un tāpat arī ņemot vērā pavasara prognozes, kuras publicēsim maija sākumā. Papildus, mēs arī rekomendēsim padomēji sagatavot konkrētas rekomendācijas, lai katra dalībvalsts sniegtu atbalstu arī eh, mērķu sasniegšanu. un, ja nepieciešams, varētu piemērosim arī atsevišķu procedurālu soļus. Un vēl visbeidzot, vēlos uzsvērt nozīmi, e, ko piešķiru šai viedokļu apmaiņā ar jums. Un mm, man kā komisāri, protams, ir ļoti svarīgi ziņot jums par e, mana portfeļa kompetenci jomā iznotajiem jautājumiem, bet vienlaikus arī mēs varam paskaidrot vispārējos komisijas priekšlikumus demokrātiskā procesūras ietveros. Un ceru, ka mūsu debats šajā gadījumā būs ļoti interesants un es ceru, un, ka varēšu arī kopā ar valdi atbildēsim uz jūsu jautājumiem apmierinoši un izsmeļoši. Paldies! Thank you very much also to Pierre Moscovici. Paldies jums, Pierre Moskoviči kungs. Tagad laiks mūsu jautājumiem un atbildēm. Piecu minūšu bloks, divi runātāji, tādā ziņā, tad varbūt Šā gadījumā jūs jautājumu varat uzdot gan abiem komisāriem, gan arī vai vienam, kā jūs vēlaties. Tad aicinātu deputātus uzdot īsus kodolīgus jautājumus, lai palikt laiks arī atbildēm. Markus Ferē, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Godātais vicepriekšsādātāji, godātais komisārkungs, paldies jums par visiem skatrojumiem, par to, kādā veidā tiek ievērot stabilitātes izaugsmas paktā noteikumi Šis debats uh, par noteikumu ievērošanu ir izšķiroši svarīgi pašā komisijā. Un arī reizē politiski svarīgi notikumi. Aktuālais jautājums šobrīd ir par to, vai jautājumi, kurus iznojam, arī jā, balstās uz objektīvu komisijas novērtējumu un padomas objektīvu novērtējumu, vai tas tiešām darbojas kā mehānisms. Un Olī Rēns jau 2011. gadā toreiz norādīja, ka tas ir ļoti svarīgi, protams, kā ir izveidot šie politiski neatkarīga iestāde komisijas ietvaros, kas ir tā kā ekonomiskie analītiķi, kas novērtē to, vai precīzi tiek ievērots stabilitātes un izaugsmas pakts. Es saprotu, ka šāda neatkarīga analīze, protams, kalpo kā ļoti labs pamats komisijas lēmu pieņemšanai, bet vienlaiks tomēr varbūt arī papildus šī funkcija, šī analīze, ņemot vērā arī to iekļauto visu materiālo pamatīgumu, analīzi, reāli sabiedrība var izskaidrot, vai tiešām stabilitātes izaugsmas pakta noteikumi tiek ievēroti. Tad ir mans jautājums, kāda bija šī analīze, ko jums piedāvāja galvenie ekonomikas analītiķi, kur jūs izmantojat par pamatu saviem lēmiem. Vai iespējams arī, ka viņu analīze būtu publiski pieejama un kā jūs nākotnē redzat viņu lomu, lai nodrošinātu arī skaidru šādu neatkarīgu lēmu pieņemšanu Eiropā un komisijas ietvaros nākotnē? Jā, paldies. Moskoviči kungs. Jā, paldies. Vēlos reiz apliecināt Ferberkungam, ka komisijas pieņemta lēmumi balstījās uz ļoti objektīviem radītājiem. Tiesa, piemēroties arī uz sesto pantu, mums kā komisija ir šīs īpašās pilnvaras, un mēs pieņemam paši šo lēmumu. Tas uh, e, ir konkrēts lēmums, kas ir pieņemts, nu, priekšsēdētājs Junkers, protams, arī vēlēs, lai to pieņem komisijas kolēģija, un tā ir kolēģija, kas pieņem lēmumu, bet, un vēlos papildus norādīt, kas bija vienbalsīgs lēmums. Un tas ļoti svarīgi to uzsvērt, jo faktiski tas nozīmē, ka mēs vēlamies precīzi ievērot visus noteikumus. Mēs vēlamies, lai tas mūs uztver nopietni. Un arī novērtēt situācijas dažādās dalībvalstīs objektīvi. Un tas atklāja to, ka mums tiešām ir, ir, ir jums nepieciešami papildus skaidri, skaitļi jau rādītāji jau sākot no novembra, un otrs, kas tas lēmums, kas tika pieņemts uh, februārī, tie bija ļoti precīzi kalibrēti. Par citu visu, nu mēs šobrīd, protams, strādājam, un mēs labojumus, protams, izmantojam visu mūsu dienas sniegto analīzi. O, piemēram, skatieties, precīzi jautājumu, jūs vēlaties zināt, vai konkrētās darbības, darbības plāns un iznotais ekofin darbs. Uh, nu, tas ir mūsu ģenerāla direktorāts, kas arī sniedz neatkarīgu analīzi, mēs, protams, izmantojam to kā pamats saviem lēmumiem. Tas, kas pieņemams uh, sabiedrībai, nu, mēs saprotat, ka, nu, atsevišķi darba, dokumenti, darba piezīmes nav pieejams sabiedrībai, tas taču ir saprietam. Bet mēs esam tieši šādi šeit šodien, lai atbildētu uz visiem jūtu jautājumiem un izskaidrot lietas. Paldies, tālāk Līza Ferēra. Paldies, runāšu angļu valodā. Cerams, ka sanāks īsāk. Paldies par iespēju šādā veidā ar jums aprunāties, Alaz, par diviem jautājumiem runāt. Makroekonomiskā nelīdzsvara jēdziens. Ši, šai sakarā vēlos atgādināt, ka šis te uh, jēdziens savulaik iekļāva arī to, kā funkcionē dažādas dalību valstis paralēli. Uh, un sadarbē, eh, ne tikai katra atsevišķi ņemta, bet kopā, eh, kā tās ietekmē horizontāla politika un kā vienas darbības eh, rīcība ietekmē notiekošo citā valstī. Un tagad šķiet tas ir analītiskajā procesā aizmirsts, un mēs darām vēlreiz to, kas tika darīts pārmērīgi budžeta deficīta procedūrā, vērtējot šo disbalansu tautsēmniecībā. Tas vairs nav būtisks um, elements uh, šī brīža analītiskajā pieejā. Otram kārtām par struktūra reformām trešā pīlāra, manuprāt, ir uh, pēdējais laiks, pēdējais brīdis komisijai pārskatīt struktūra reformu jēdzienu, koncepciju. Uzskatu, ka principā cits termins pat būtu jāizvēlas, jo uh, tas tiek lietots pa labi, pa kreisi, mm, tas rāda dažādus politiskus sarežģījumus un Es uzskatu, ka ir īstais brīdis skatīties, kas notiek katrā dalībvalstī un sistēmu mainīt. Struktūra, struktūra reformas ir nepieciešams, bet tām ir nepieciešams savs grafiks, tām ir jābūt dalībvalstu iniciētām, ciešā dialogā, protams, ar komisiju, ar mērķi risināt uh, konkrētus uh, jautājumus, piemēram, tieslietu sistēmas reformu, valsts pārvaldes uh, modernizāciju, izglītību, jauninājumi um, mums ir vajadzīgs jauns jēdziens, kas ietvertu nepārprotami dialogu, eh, tādu valstīm pielāgotu specifisku pieeju ļoti tādā harmonizētā, nepārprotamā veidā ar precīzi izstrādātiem grafikiem. Tie ir manā ieskatā divi elementi, kas būtiski uzlabotu makroekonomiskās vadības kvalitāti Eiropā. Paldies, vicepriekšsādātāji Dombrovski. Jā, paldies par šo jautājumu. Pirmām kārtām par makroekonomiskā disbalansa analīzi. Neapšaubāmi tas ir kā rezultāts aizdītajam Eiropas semestrim. Dalība valsts arvien lielākā mērā uztver un izprot savu makroekonomisko politiku kā kopīgu uh, atbildību kā kopīgu uzdevumu un uz, tiek pievērsta pienācīga uzmanība arī tagad no šai ietekmes uh, izplatībai uh, eh, citvieta mm, un vērtējot pārpalikumu vai deficītu vai iztrūkumu vienā valstī un, un tā potenciālo ietekmi uz eh, procesiem citās valstīs, kaimiņu valstīs. Un tas noteikti ietekmēs arī politisko plānošanu nākotnē. Tas tiek atzīts, tas tiek saprasts un ņemts vērām analīzē. Tālāk par struktūra reformām un kā e, nu, veicināt šo tādu saimniecisku attieksmi, tādu atbildības uzņemšanos dalību valstīs. Jāpiekrīt. Um, nākamajā Eiropas, tātad aizvitā Eiropas semestrī mēs pārbīdījām grafiku, paša šī te semestra grafiku tieši tāpēc, lai atvēlētu vairāk laika sarunai ar dalību valstīm Tieši tāpēc mēs pabīdījām uz priekšu valstu ziņojumu izdošanu, eh, ātrāk tos izdodot, lai pēc tam būtu iespēja ilgāk diskutēt ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem dalībvalstīs, lai rezultātā nonāktu pie uh, Um, līdzsvarotākiem secinājumiem, slēdzieniem un valstīm specifiskajām rekomendācijām, kas būtu adekvātākas, piemērotākas, kas precīzāk norādītu uz to, kādas struktūra reformas tad ir visnepieciešamākās noteiktās valstīs un uh, kā veicināt šo tādas saimnieciskas atbildības uzņemšanos uh, valstīs. Tāpat arī uh, mums īstenošanas likme rūp, uh, tā joprojām ir salīdzinoši zema, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Uh, ir tātad 14. gada rekomendāciju izpildē nedaudz uzlabojusies, uh, šis tas mainās, um, un tieši tāpēc esam arī grozījuši, piegrupa, pielabojuši šo te uh, pirms procesu, lai risinājums būtu līdzsvarotāks. Paldies! Paldies! Nākamais jautājums precizējums. Tātad, ja par, sapratu jūs pareizi, jūs pieļautu to, ka arī citas mērķa jomas, arī valsts pārvaldē varētu tikt atrunāta valstī, valstīm specifiskajās rekomendācijās un šajos reformu uzdevumos atbilde jau tagad ir šādas valstīm specifiskās rekomendācijas, kas ietiecas tādās jomās kā valsts pārvaldes efektivitāte, tieslietu sistēmas efektivitāte un reformēšana. Neapšaubāmi, kaut arī Eiropas semestris eh, pirmā mm, fokusējas uz saimnieciskiem jautājumiem, eh, bieži vien izrādās, ka tieši tieslietu sistēmas kaut kādas eh, nepilnības vai valsts pārvaldes sistēmas kaut kāda atpalicība uh, bremzē saimniecisko izaugsmi, līdz ar to neizbēgami ir eh, saistītas ar, ar to, kas valstīm būtu darāms. Tā kā ir virzība tajā virzienā, ko jūs aprakstījāt. Paldies! Eh, tik tiešām eh, tas ir liels tāds jaunievedums, ko komisija piedāvā, un to mēs novērtējam. Bērns Luka. Paldies, priekšstādātāji, godāti komisāri. Man būtu jautājums par to, kādā veidā tad tiek piemērot attieksme Francijai Eiropas pusgada ietvaros jau trešo reizi. Francijai tiek piedāvāts jau trešo reizi īpaši atlaids uh, deficīta ietvaros. Un, manuprāt, tātad noteikumi nav ievēroti. Šā gadījumā man liekas, ka komisija ir piedāvās ļoti plašos tāds uh, atlaids. Kad tad jūs varat teikt, ka uh, ir visu laiku atlikt zināms valsts bija uzstādītās prasības, nosākot, ka valsts pieteiktās struktūra reformas tiek uzstāts, ka jau zinām atrunu, lai pieļautu to, ka mērķis netiek sasniegts katru reizi. Un šoreiz atkal, vēl papildus ir jāgaida divi gadi, lai viņi ievērot savus termiņus, noteiktos mērķus. Tādēļ es gribētu dzirdēt, kā jūs vēlties pārliecināt tagad parlamentu, mūsu komiteju, ka šajā gadījumā Te nav runa tikai par politisko oportunismu, oportunismu, bet gan par ko nopietnāku. Vēlos arī uh, lūgt tieši to pašu, ko Ferbs kungs teica. Lūdzu, kur ir šie bijuši analīzes galvenie punkti, uh, vai tos varētu tad jūs publicēt, lai mēs varētu arī ar tiem iepazīties, lai ekspost varētu mēs saprast, uz kā jūs balstījāties. Mums parlamentam ļoti svarīgi saprast, kur ir tie pasākumi, kurus esat plānojuši, uh, un kuri varētu būt, kādi varētu to iedarbību būt. Seks un vai plānoties struktūra reformu pasākumi, kas bija plānoti vai vēlāk tika iznoti, vai tur nav nezinās kaut kāda patvaļa. Jo, piemēram, īrijas finanšu ministrs ir pieprasījis, lai arī īrijai tiktu piešķirtu tādu pašu elastību kā Francijai, Nu, es nezinu, tad tas skaidrs, te rada precedentu visiem ļoti citām valstīm, jo, ja jau, ja pret Franciju apiet ar simtiem, tad, nu, kāpēc tad ne pret citiem? Un tad jau sanāk, ka fiskāla disciplīna vispār tiek apšaubīta. Atbildēšu īsi. Kā šis lēmums tika pieņemts? Pirmām kārtām bija fakti, ka nu, vismaz 2015. gadā eh, pilnīgi noteikti Francijas deficīts būs, eh, un līdz ar to bija jātājums par to, nu, ko tad darīt, eh, ņemot vērā realitāti. Un komisija, gatavojot lēmumu, pieņem zināšanai, uh, Um, četras tādas pieņēmumus. Mēs uh, tātad pieņemam zināšanai Francijas paveikto 13. 14. gadā. Um, uh, šis tas netika paveikts pilnā mērā. Um, no šiem te sarunātajiem darbiem. Ja nebūtu šīs efektīvās uh, rīcības, izlīmīgās rīcības, nu tad nostrādātu procesu automātiski, uh, bet, nu, tāda bija, bet ne simtprocentīgi. Otram kārtām struktūra reformas um, bija, nu, šī step-up intensifikācija, um, uh, prasīgāka, prasīgāka šie, te, šie te mūsu pozīcija bija, bet, nu, bet šis Francijas reformu plāns ir bijis pārliecinošs, un tāpēc mēs ar visu bardzību nevēršamies Eh, pret šo valsti. 15. gada darbu plāns, eh, ko piedāvā Francija, ir eh, realistisks. Francija ir apņēmības pilna rīkoties, samazināt struktūrālo deficītu par pusprocentu, ir nelokām savā apņēmībā rīkoties. Un, nu, līdz ar to ir objektīvi pelnījusi nu, tādu objektīvu labvēlīgu attieksmi. Uh, Un nu, jautājums ir par to, kas notiks 16. un 17. gadā. Protams, mēs tātad izvirzām savas prasības un raudzīsimies, kā tās tiek pildītas. Un uh, komisija vienbalsīgi uh, ir savu lēmumu pieņēmusi, atbilstoši uh, realitātei. Mūsu pozīcija ir izsvērta, tā nav nu, tāda brutāla, bet tā ir prasīga pozīcija. Uh, mēs prasām no Francijas iet uz priekšu, uh, apņēmīgi, izlēmīgi arī 16. un 17. gadā. Un ir izvirzīti priekšnosacījumi, Francijas valdība to labi apzinās, zina, kas tā ir jādara, un mēs ļoti precīzi, bez acu pievēršanas, arī um, izturamies pret šo valsti. Gulārs kundze, nu nekomentēšu uh, to, kas eh, nu pat izskanēja, vēl mēs esam tālu no tā teikt notikušiem faktiem. Tas viss vēl ir uh, miglā tīts, uh, eh, visa šie, šie ieguvumi, rezultāti vēl nebūtu nav notikuši fakti. Vēlējos atgriezties pie kā cita. Makroekonomiskais disbalans. Uh, nu, šeit attiecīgi instrumenti ir tie būtiskākie no sešpakā piedāvātajiem. Tātad eh, ar to palīdzību var eh, risināt, būtiski mainīt makroekonomisko situāciju, eh, labot trūkums. Um, bet kāds tad ir jūsu skatījums uz Eirozonas makroekonomisko attīstību? Uh, Mario Draghi, centrālbankas vadītājs, uh, ir ar šādu redzējumu nācis klajā. Un eh, jums, Dombrovska kungs, vēlos vaicāt lūko, kāds, kāds ir jūsu, nu, tāds, tāds konceptuālais skatījums uz šī, šī instrumenta tālāko ietekmi, eh, kā, kāda tad būs attīstība kopumā, atsevišķas valstis eh, ietaupā, dzīvo ar budžetu pārpalikumu, citas uzskata, ka bez deficīta neiztikta. Uh, Grieķijas situācija ir principā uz uh, nāža asmens, un tas pat būtu maigi sacīts. Nu, kā jūs zināt, Eiropas semestra pusgada laikā mēs cenšamies gūt šādu uh, vispārēju pārskatu par uh, situāciju tautsēmniecībā, skatāmies uz makroekonomisko disbalansu, uh, uz uh, tautsēmniecības attīstību kopumā, tādā arī plašākā perspektīvē, ne tikai skatot dalību valstis pa vienai vien, bet arī mēģinot saskatīt un arī sagatavot tādu, tādu mm, pārskatiņu par eirozonu kopumā vērtējot tajā notiekošo saimniecisko attīstību. Un, ja sapratu pareizi, tad jums bija jautājums uh, par, par, nu, drīzāk komentārs par Dragī kungas sacīto uh, pār Eiropas semestri. Nu, mēs uh, pieņemam zināšanai viņa sacīto, tāda ir viņa pozīcija nu, es domāju, ir eh, tikai pareizi, ka eh, vienošanās ir jāpilda, te uz spēles ir likta mūsu visu eh, uzticamība, Eirozonas prestižs, mūsu reputācija. Tāpat arī ir jāceļ monetārās eh, politikas eh, efektivitāte. Mm, tātad ECB izpildījuma un mm, tātad papildu komentārs. Mēs zinām, ka ECB tagad ir uzsākusi to, ko sauc par kvantitatīvu īzingu. Komisārkungs, eh, šķiet jūs pārpratāt, ko sacīja Es nerunāju par konkrētiem ECB lēmumiem. Es norādīju, ka viņi vēlas noformulēt šādu strateģisku konceptuālu pārskatu par notiekošo. Jūsos klausoties, man nerodas iespējas, ka jums tāds būtu. Es tagad negribu te iztirzāt ECB uh, paziņojumu. Uh, iz, izpildi. Uh, jā, nu, šķiet, eh, tulkojumā laikam bija kāda neprecizitāte un neuztvēru jūsu jautājumu. Uh, par šādu pārskatu, kā jau teicu, mums nav tikai pārskati par valstīm, mums ir arī Eirozonai veltīts, veltīts, veltīta pārskata daļa, kur skatāmies ne uz atsevišķām valstīm, bet uz Eirozonu, uz Eiropas Savienību. Un, protams, tāds ir nepieciešams, jebkurā gadījumā pieņem zināšanā jūsu sacīto. To atcerēsimies, kad gatavosim nākamo eh, dokumentu un īpaši eh, nu, tad, eh, izcelsim tā, papildināsim no šo te mm, kopējo pārskatu netik viena valstī, valstīm veltītās sadaļas. Mm, paldies par šo jautājumu. Nākamā eh, kolēģi Paloma Lopesa. Paldies priekšsēdētāji. Labdien! Kā tas diezgan bieži notiek šajā komitejā un arī citās, paudīšu jūsu sacītājiem pilnīgi pretēju pozīciju. Jūs runājat par investīcijām, par struktūra reformām. Tam varētu būt pozitīva ietekme, ja tas tiktu īstenots eh, pilnīgi citādi nekā komisijas piedāvājumā. Jūs, lūk, atzīstat, ka valstīs situācija atšķirs. Un to ņemot vērā, vēlos minēt savas valsts piemēru, Spānijas piemēru, kas var kalpot arī citām valstīm manā ieskatā. Spānijā, tāpat kā citās attīstītajās valstīs, kopējais eh, iekšējais pieprasījums ir tas eh, pamat parametrs, no kura izriet IKP. Uh, Spānijā esam sasnieguši 98%, kas nozīmē, ka mūsu saimnieciskā izaugsme principā ir jābalsta uz iekšējā pieprasījuma. Ja mēs ļautu iekšējiem pieprasījumam atgūties pēc eh, struktūra reformu eh, triecieniem, mums eh, pirmām kārtām un galvenām kārtām būtu jāsāk tieši ar privātā pieprasījuma stimulēšanu. Bet, lai to izdarītu, saskaramies ar diviem šķēršļiem. Pirmkārt, kredītu pieejamība, tā ir nepietiekama un kredītu izmaksas ir nesamērīgi augstas. Es runāju, un otram kārtām es runāju par uh, privātu personu ieņēmumu krišanos un lielo uh, atlaisto um, strādājošo skaitu. Spānijā bija īpaši augsts valsts sektorā strādājošo skaits, ļoti daudz ir atlaisti, ļoti daudziem ir samazināta darba samaksa, Un tāpēc mūsu mērķim ir jābūt darba vietu atjaunošanai. Spānijas e, ļaudīm ir nepieciešams darbs, darba samaksa, jāsamazina uzņēmuma darbības izmaksas, jā, neapšaubām, e, konkurētspējas celšanas vārdā, bet ne jau uz e, darba spēka vienības izmaksām. Um, jāsamazina eksportējošo uzņēmumu darbības izmaksas. Jā, um, bet uh, pamatoti, uh, racionāli uh, ir nepieciešams, lai mēs nostātos uz atgūšanās ceļa, ir nepieciešams reālo algu pieaugums, darba vietu skaita pieaugums un uh, vai jūs piedāvāsit Spānijai norādes un, un kā uzdevumu izvirzīsit tieši eh, šos eh, uzdevumus, un eh, vai pildīsit to, ko Junkers savulaik solīja par um, minimālās algas celšanas nepieciešamību. Jā, nu, pamatā jautājums bija par par eh, tautsēmniecības eh, pieprasījumu pusi, kā šeit eh, izaugsmi stimulēt. Nu, te ir divi momenti šādas politiskās pieejas pamatā. Igadējā izaugsmas pārskatā ir tas izvirzīts pirmkārtām tātad investīciju piesaistes intensificēšana, tas ir tieši tas, ko principā vēlaties jūs, un tad situācijas stimulēšana pieprasījuma pusē. Kā zināt, situācija dalībvalstīs atšķiras, ir valstīs, kur fiskālā telpa ir plašāka, citās tā ir ierobežotāka. tajās valstīs, kur šāda telpa ir, komisija jau pagājušajā gadā ieteica un dara to arī e, tagad, joprojām, ka e, zināms e, pieprasījuma puses stimuls ir pieļaujams un netiks vērtēts kritiski. Uh, bet adekvāti reālai situācijai, lai atkal nenonāktu finanšu nestabilitātes apstākļos, kur dalībvalstis eh, vairs nespēja iekļūt, piekļūt finanšu tirgiem, līdzīgi kā tas ir bijis vairākas reizes, vairākas, vairākos, vairākos gadījumos aizdītajos gados. Finanšu stabilitāte ir priekšnosacījums saimnieciskā izaugsmē. Un, bet to nodrošinot, to cenšoties panākt, mēs skatāmies, lai pakāpeniski izbrīvētu uh, iespējas, uh, manevru iespējas šo te fiskālo telpu arī pieprasījuma puses stimulēšanai. Pilnīgi noteikti atsevišķu valstu uh, gadījumā. Paldies, Sven Gingold. Paldies. Komisāra kungi, dažīs komentāri. Pirmkārt, vērtējot dažādās valsts fiskālās pozīcijas, mans iespējas ir tāds, ka jūs nesat ņēmuši vērā dažādo valstu fiskālos centienus, tā teikt. Nu, tātad tajos gadījumos, kad rādītāji ir aptuveni 3%, jūs ir ļoti strikta pieeja, bet ir ļoti grūti atrast valsti, kura pilnībā būtu nodrošinājuši atbilstību struktūrālajām prasībām, kāds ir izvirzīts. Un man nešķiet, ka jūs to būtu ņēmuši pietiekami vērā tādēļ. Turpinot Ferbera kunga teikto, ir ļoti interesanti novērot, ka Grieķijas valdība, kā jau Vaitmankungs piedāvāja, ir piedāvājusi izveidot atsevišķu fiskālo iestādi, kas veikt šādus um, vērtējumus Kādēļ komisija to neie, tātad pati nerekomendē un nesako šādai rekomendācijai? Otrakārt, mums turpinās diskusijas par tām valstīm, kam uh, ir um, problēmas ar deficītu un deficīta prasībām, bet uh, kas attiecas uz konsekventiem trūkumiem makroekonomikas uh, līdzsvaru trūkumu jomā tur, uh, jūs tik aktīvi nestrādājat. Komisija bija secinājums, ka, ne, secinājums, ka nekas netiks darīts attiecībā uz šīm pārpalikuma valstīm un to komerciālo nostāju. Tādēļ gribētu jums jautāt, Moskvicī kungs, vai jūs plānojat pārdomāt šo nostāju attiecībā uz Vāciju, piemēram, kam ir liela, uh, tātad šis liels pastāvīgs uh, pārpalikums konta, bet neredzu, ka jūs kaut kādas jūsu sankciju pilnvaras izmantot, lai piespiest Vāciju veicināt iekšējās investīcijas. Un nobeigumā vēl. Gribētu jautāt, divpakā ir paredzēts, ka valstīs, uh, kurās ir makroekonomiskā līdzsvara labošanas programma, tam būtu jāveic audits par to, kā tās nonāk tik ļoti sarežģītā situācijā. Grieķijas parlaments ir izveidojis audita komiteju, revīzijas komiteju, saistībā ar viņu deficītu un parādu, un par to, kam jāuzņemas atbildība. Kādā veidā komisija pārliecināsies, ka šīs divu tiesību aktu kopums tiek iznots arī citās valstīs, kur nav šāds, tāds, šāda revīzija veikta? Paldies! D'abord sur, euh, sur les... Jā, vispirms par centieniem budžeta jomā. Ir jāsaprot, kopumā Eirozonas valstis, izņemot divas, E, īstenībā ir pat mazāks vai deficīts nekā 3%. Un tas ir ļoti svarīgs tieši radītājs, kur mēs tālāk skatāmies vispār struktūrālās dažādi veids lietas un, un neatbilstības un tā tālāk. Bet tur īstenībā gandrīz 2,6 varbūt šogad, tālāk pēc tam 2,8. Tā kā mērķis, kas ir skaidri noteikts, tas īstenībā ir mm, mazināt nevis tikai budžeta deficītu, bet reāli pārvarēt valstu parādu līmeņus. Un tas ir tas svarīgākais. Par makroekonomikas procedūrām. Jūs esat droši vien arī atzīmējuši jau kā komiksijas ietveros, mēs te esam norādījuši vairākus pakāpenisko šo procedūru. Un tas skaidri ir iezīmēs tādā Francijas gadījumā. Un es jau to varu vēlreiz atgādināt Ja mēs skatījāmies, mūs apmierināja Francijas nā, reforma plāns, tas gan neizslēdz iespēju, ka arī kādreiz piemēro uh, pārmērīgi disbalans procedūru. Un arī tālāk šajās konsultācijās arī Francijas premjeram Manuel Valsu mēs tieši to visu panām. Papildus, jūs arī atzīsiet, ka, piemēram, citā valstī, piemēram, Vācijā, Mēs nevaram, protams, pārmest Vācijai viņas veiksmus rādītājus, bet mēs katrā ziņā arī skatāmies, ka tur veidojas šāda cita veida nelīdzsvars. Liels uh, arējais uh, pārsvars un uh, pārpalikuma pat veidošana. Es esmu bijis pats jau Vācijā un arī vēlāk arī mēs skatāmies un es dzirdēju, ko Vācija tur izsacīja 500 miljardu apjomā. Uh, šis investīciju plāns papildus nodrošinot tiešām nepieciešamās investīcijas. Viņi to sola un to arī droši vien darīs. Nu, protams, ja skatāmies konkrētām atsevišķām valstīm, piemēram, Grieķiju, bet atsauksimies uz Baldu Dombrovsku, viņš teica vakardien tieši, vakardien bija šīs diskusijas ar Grieķiju, un tās turpinās konstruktīvā gaisotnē, jo, nu, iestrādās. Protams, ka mēs ņemam vērā gan Grieķijas demokrātiskās tautas vēlmi un ievēlēto valdību un papildus arī viņu saistības. Bet vissvarīgākie, protams, ir tieši ir rīcība. Thank you, uh, Marko. Paldies, Marko Vallī, lūdzu. Grazie, prezidente, ringrācija. Paldies, priekšsādātājiem. Gribētu pateikties arī abiem komisāriem par to, kas esat ieradušies šodien, un, un mums ir iespēja uzdot jums jautājumus. Pirms dažiem mirkļiem dzirdēju jautājumu par uh, ekono, makroekonomiskā līdzsvara trūkumu, ko, manuprāt, rada sistēma ar fiksētu apmaiņas līkmi, tātad eiro, kas tika izveidota um, monetārajā zonā, kas vēl nebija atbilstīgi pilnībā optimālām prasībām. Tādēļ mums šobrīd būtu jāpanāk efektīvāka eirozona, bet paturot prātā to, ka nu, tas nebūs vienkārši, nav pilnīgi nekādas uh, skaidrības, ka mums to izdosies to panākt. Šobrīd situācija ir nav ilgspējīga daudzām dalībvalstīm. Mēs redzam, ka daudzas um, dienvidu ekonomikas uh, saskaras ar visai lielām problēmām. Un tādēļ es gribētu jautāt komisijas pārstāvjiem, kas attiec uz Vācijas piemēru un gadījumu. Pārmērīgais pārpalikums. Tas nav saistīts tikai ar Vācijas paveikto. Vācija primāri iegūst no šīs um, negodīgās valūtas likmes, kas um, ļauj tai atlikt reformas, kas tai būtu veicamas savā ekonomikā. Un tādēļ paturot to visprātā, mums jādara viss, uh, lai mēs Vācija varētu skaidri pateikt, ka nu ir pienācis īstais brīdis, kad arī Vācija ir jāspēr liels solis uz priekšu. Tādēļ gribētu jums jautāt, cik tālu esam diskusijās par Eiropas ekonomisko savienību šādā kontekstā. Un pārējot pie jautājuma par investīcijām, varbūt jūs mums varētu sniegt labāku definīciju, skaidrojumu tam, kādā veidā investīcijas virs šī 3% sliekšņa varētu organizēt Junkera priekšlikuma ietvaros redzam, ka divas valstis, jo īpaši ir ļoti dramatiskā situācijā, Grieķija un Itālija, kur um, tātad sociālās aizsardzības struktūras esošās nav bijušas pietiekams. Tad ir gribētu jautāt, vai jums ir kaut kādi plāni uh, kompensēt deficītu tām valstīm, kurām šobrīd nav iespējams sniegt uh, pamat pakalpojums pilsoņiem? Paldies! Dombrovskungs. Jā. Nu, jautājumu bija daudz patiesībā. Pirmkārt, ir visai skaidrs, ka pievienojoties Eirozonai, dalībvalstis atsakās no savas valūtas. Un tādējādi arī no iespējas izmantot valūtas likmi, kā attiecīgu mehānismu, lai ietekmētu savu ekonomiku. Es domāju, ka tas visām dalībvalstīm pievienojoties Eirozonai bija skaidrs jau sākumā. Nu, tas, manuprāt, tā pats par sevi saprotams, bet, nu, labi, ņemot to visu vērā, ir, protams, darbs, um, ko varam darīt, lai uzlabotu ekonomikas un monetārās savienības struktūru, un jūs jau zināsiet, ka ir diskusijas par savienības padziļināšanos, tās ir nesen atsākušās ar neformālām diskusijām februāra padomē. Un arī šobrīd jau komisija un Junkera kungs strādā, lai sagatavotu potenciāli otro četru prezidentu ziņojumu. Tātad priekšlikums nāk klajā ar, priek ar idejām, kā risināt um, problēmas, ar ko saskaras Eirozona un kā uzlabot Eirozonas tātad struktūru dizainu. Un visticamāk, tur mēs runājam par divu pakāpju procesu. Pirmajā pakāpē mēs koncentrēsimies uz jautājumiem, kurus var paveikt tagad, lietas, ko var paveikt jau esošajā, esošā līguma satverā, un pēc tam tāda, tāda ilgāka termiņa pieeja, tie jautājumi, kuriem būs nepieciešams pieņemt zināšanai un tātad strādāt tādā ilgākā termiņā, potenciāli runājot arī par līguma grozīšanu. Tālāk konta pārpalikums, Vācija jo īpaši. Dar par to jau runājām 14. gadā, 14. gada rekomendācijās Vācijai. Un jūs jau noteikti zināsiet, ka komisija domā gatavo, tātad gatavot šī gada valstu rekomendācijas arī domājam par šo lietu jo tas ir galvenais iemesls, kādēļ tika veikts tātad šis padziļinātais ziņojums par Vāciju, Vācijas esošais konta pārpalikums aptuveni tātad sasniedz 6% slieksni no IKP. Tas nozīmē, ka komisija ņem to vērā, domājam par to. Nu, nerunāšu šobrīd par savām idejām, vai Vācijai vajadzētu atlikt reformas. Vācija jau um, aptuveni uh, pirms desmit gadiem ir uzsākusi veikt zināmas uh, reformas un jau tagad iegūst, um, var izmantot um, šo reformu rezultātu. Tādēļ mēs nevaram runāt par Vācijas uh, reformu atlikšanu šobrīd. Paldies! Satīrijas Dzērionopolus lūdzu kungs. Paldies! Gribētu lūgt um, sekojošu atbildi no abiem komisāriem, tātad komentāru un atbildi. Komisija šobrīd uh, kas ir trojkas sastāvā, lai kā mēs šo trojku nesauktu, vēd sarunas ar Grieķijas valdību. Un abas puses, gan komisija, gan arī Grieķijas valdība, kā visas valdības eh, Eiropas Savienībā, parāda tagad īsto dabu. Mēs zinām, ka šo diskusiju gaitā viņi koncentrēs uz tālākiem samazinājumiem, gan algām, gan pensijām. Un šādi tālāki um, samazinājumi uh, novedīs uh, pie vēl smagākas situācijas un cilvēkiem nāksies vēl smagāk maksāt uh, nodokļu. Šī sistēma būs vēl šausmīgāka un tas viss tiek aprakstīts kā konstruktīvas diskusijas. Nu, kapitālistiem varbūt tas ir uh, konstruktīvi, cilvēkiem gan nē. Tātad jūs šobrīd um, īstenojat 20. februāra vienošanos un tādēļ gribētu jautāt, vai jums patiešām šķiet, ka būs jauns saprašanās memorands? Tas ir tas, kas ir noteikts uh, Eiropas semestrī. Ne tikai Grieķijai, bet arī citās valstīs. Tātad uzraudzība, pārbauda, nu visas šīs lietas no kā cieši tauta. Tā mums vismaz šķiet, vai jūs varat piekrist. D'abord, le travail qui est. Pirmkārt, mēs tieši strādājam ciešā sadarbībā ar Grieķijas valdību, un mēs cienām arī, protams, viņu darbu, bet mēs norādām, ka, protams, šīs trīs iestādes, nu, vairs to nedrīkst saukt par trojku, tas kļūst par eifemismu, bet, nu, katrā ziņā um, mēs izbrīnšu arī viņam kā tādi pozitīvi starpnieki, un tātad šī trīs iestādes uh, ir, ir tagad apvienots, mēs izveidojam arī šo Eiropas, tagad Briseles grupu, kā mēs to saucam, kas arī kļūst par tādu nozīmīgu starpnieku sarunās ar Grieķiju Un tieši šādā kontekstā mēs strādājam ļoti precīzi, mērķtiecīgi, un šis darbs vēl nav pabeigts. Protams, ka Grieķijas valdība, protams, ir pati atbildīga par to politiku, ko viņi īsteno, mm, un to pieņem valdība, Grieķijas valdība, uh, nu, sadarbībā ar saviem starptautiskiem partneriem. Vēlos atgādāt, kad uz šī pamata arī tika izveidots arī 20. februāra grupas lēmums. Tur nebija nekāda vēlme, trojkas vēlme, kas, var teikt, nedarbojas kaut kādā veidā uzspiest konkrēto modeli Grieķijai. Tikai tur jautājums par viedokļu tuvināšanos. Un mēs jau iepriekš esam konstatējuši, um, šīs diskusijas atklāja arī to, ka progress ir, bet, nu, ritms varbūt lēns. Mēs vēlētos, lai Grieķija sagatavo precīzu reformu plānu, lai to varētu arī apspriest pēc tam ekofin un uh, neformālā sanāksmē, kas būs Rīgā. Un mēs arī nevēlamies kaut kādā veidā ideoloģiski vai konfrontājošā gaisotnē uzspiest kaut ko Grieķijai. Te runā par vienotu nostāju, kas ļauj Grieķijai saglabāt savu statusu Eirozonā, tā ir viņa vieta. Un novē, ievēro, protams, arī zināms nosacījums, kas ir nosacījums, kas ir uh, labēlība gan Grieķijas iedzīvotājiem, gan arī tās partneriem. Es domāju, ka šī ir tāda nopietna pieeja, kas, protams, prasa, zinām, tādu rīcību, bet tā nav nekāda tāda ideoloģiska konfrontējoša nostāja. Thank you, Darius Rozati. Paldies, Darius Rozati, lūdzu. Thank you, Chairman. Uh, I have two. Paldies, priekšsēdētāji, divi jautājumi man būtu. Viens komisāram Moskavicī kungam un otrs vicepriekšsēdētājiem Dombrovska kungam. Pirmkārt, man jāatgriež pie Francijas. Komisijas pagarinātais termiņš ir balstīts uz pieņēmuma, un šeit es citēšu, pieejamie pierādījumi neļauj secināt, ka nebūtu veiktas uh, tātad šīs šādas neefektīvas darbības. Šis ir bezprecenta gadījums, vai tas nozīmē, ka Francija nav sniegus pietiekams pierādījums attiecībā uz tātad tiem pierādījumiem, kas ir pieprasīti, lai veiktu izvērtējumu, vai no otras puses tas nozīmē, ka prasības, kā par to esam vienojušies, tātad definējot efektīvo darbību definīciju, varbūt tur kaut kas pietrūkst. Atcerēsimies, ka Francijas lēmums ir atlikts par trim mēnešiem. Uh, Trijos mēnešos komisija ir gaidījusi jaunas pierādījumus, beig beigās šie pierādījumi nav saņemti. Tāds būtu pirmais jautājums. Situācija ir sarežģīta, jo man šķiet, ka viss šis process un lēmumu pieņemšana konkrētajā gadījumā nav caurskatāma. Nu, manuprāt, vajadzētu pilnīgi skaidri norādīt, ka šī caurskatāmība jāsaglabā un uh, ir nepieciešama vienlīdzīga attieksme pret dalībvalstīm. Tas jānodrošina. Otrs jautājums prezidentam Dombrovskim. Makroekonomiskās politikas eh, šis sajaukums Eirozonā. Pēdējo piecu gadu laikā redzam, ka šīs politikas, šī kompozīcija eh, ASV ir bijusi restriktīvāka gan attiecībā uz monetāro politiku, tādā ziņā, ka procentu likmes parasti bija augstāks par vienu procentu, un bija šī nekvantitatīvā samazināšana, beig beigās tika piemērota, un arī fiskālā politika, tā bija ierobežojošāka. Tīri tādā ziņā, ka kopējais fiskālais stimuls uh, bija zemāks nekā 4% no IKP Eirozonā. Gribētu jautāt, vai jūsuprāt tas ir kaut kādā veidā saistīts ar Eirozonas atvesļošanās um, lēno tempu? Tātad cik lielā mērā makroekonomiskās politikas um, šis sajaukums ir novedis pie lēnās atvesļošanās pretstatā ASV? Paldies! Jā, es domāju, ka šajā jautājumā te tiešām ir jā, jautājums ir par uzticību komisijai un padomēju un par dialogu, ko mēs risinām dalībvalstīm. Tas jau nav nekāds tāds savstarpēji aizdomības gaisotne. Novembrī mēs atlikām lēmumu, jo mēs vēlējāmies tiešām, lai būtu skaidri pamatoti šie lēmumi, un tā arī tas izrādījās, jo nebija pieejami vēl toreiz gala skaitļi gaļa statistika nebija pieejama, un līdz to mēs trīs mēnešus vēlāk faktiski tiešām, jā, tas izklausās varbūt nedaudz sarežģīti, varbūt, bet tur bija svarīgi to tomēr tā rīkoties, jo bija atšķirīgs arī aprēķina metodas. Bija šī top-down un bottom-up pieeja, un, un šīs divas atšķirīgās metodas īstenībā piedāvā atšķirīgs skaidrojums un rezultāts. Un tajā brīdī vienkārši atskaitas, ka, nu, nebija zinām pierādījumu, jeb eh, visu skaidri pārliecinošu datu. Un vēlāk Mm, mēs spējam to koriģēt. Un no tā brīža, protams, ka mēs norādām, ka Francijas rādītāji 14. gadā izrādījās bija daudz labāk nekā bija sākotnēji domāts. To vajadzēja atzīt. Tas bija pārsteigums mm, arī mūsu komisijai. Un kāds varētu būt šis secinājums? Pirmkārt, ka mēs esam ļoti nopietni šajā tam piegājuši un ka lietas nesam sastieguši. Un tagad mēs varam rēķināties ar ļoti ticamiem rādītājiem, kurus ir apstiprinājis Eirostats. Un šāda metode ir sevi pierādījusi. Uh, okay, uh, to answer the, uh... Labi, atbildot uz otro jautājumu. Makroekonomiskās politikas šis uh, sajauktais risinājums, jauktais piedāvājums. Ir būtiski saprast, ka arī iepriekš makroekonomiskās politikas, um, tātad šis, šī kombinācija par to mēs vienojāmies situācijā, kas bija atšķirīga no situācijas ASV. Un viena liela atšķirība bija sekojoša. Pēc finanšu krīzes, tā bija gan ASV, gan Eiropā, ASV nebija valsts um, parāda krīze vai tāda uzticības krīze, bet Eiropas Savienībā savukārt vairākās valstīs kādreiz tas bija ļoti izteikti. Tādēļ tīri no šāda skatu punkta raugoties. Jā, ASV arī krīzes laikos īstenoja papildus uh, fiskālos stimulus, ja tos tā saucam, un bija kaut kad pierādījumi, ka tas varētu palīdzēt ekonomikai. Uh, Tas ir saistīts arī ar relatīvi lielas investīciju programmas uzsākšanu, ko veica valsts administrācija. Tomēr fiskālos stimulus var piemērot tikai tad, ja ir kāds, kas ir gatavs uh, par pamatotām tādām saprātīgām likmēm finansēt jūs parādus. Un ASV tā bija, bet daudzām Eiropas valstīm tā diemžēl nebija. Un tādēļ nācās um, citādi atjaunot uh, tātad, finansiālo stabilitāti, pirms atgriežamies pie atvesļinošās procesa. Paldies! Paldies! Tas šķiet nozīmē, ka tagad uh, situācija ir pozitīvāka, un jūsu mm, loģika varētu novest pie situācijas, ka mm, būsim šādā situācijā pavisam drīz, un varēsim izmantot šos labos tirgus apstākļus, lai nodrošinātu investīcijas. Alfreds Sant, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mans jautājums um, pārklājas ar ko, kaut ko, kas iepriekš tika teikts. Mūsu mērķis ir bijis panākt fiskālo līdzsvaru valstu ekonomika ietvaros. Tomēr ekonomiskās atšķirības starp valstu ekonomikām ir tikai palielinājušās. Ir izveidojusies sistēma, kad ir tāds mazs ekonomika klasteris, ir novedis pie tā, ka Vācija, kas ir stiprākā, ir produktīva, tā ir iespēja nodrošināt ilgspējīgu uh, um, attīstību, bet pārējās klastera valsts tur ir uh, zemes izaugsmes potenciāls. Un Eirozonas nosacījumos šis lielākais klasters tam nav bijis iespēja tirgoties ar pārēju Eirozonu, un tas savukārt um, nozīmē, ka ir iespējams ietaupīt tirgojot uz ārpusi. Šobrīd esam tādā situācijā, kad um, eiro tātad likmes atšķiras Un tā rezultātā uh, valstis uh, Vācijas vadībā tagad varēs izmantot uh, tātad iegūt šādu vērtības samazināšanos un īstenot savas uh, priekšrocības gan Eirozonā, gan ārpus tās. Gribētu jautāt, vai tās nenovedīs pie tā, ka um, tātad šīs divas ekonomiskās grupas starp tām atšķirības tikai pieaugs? Vai tas mums rada interesi vai rada bāžas un jums? Jūsuprāt, kā šķiet, vai to vajadzētu risināt, un ja jā, tad kādi ir um, instrumenti jūsu rīcībā, ko jūs varētu izmantot, lai to darītu? Uh, okay. That was, uh, quite, uh... Jā, šis nu bija diezgan apjomīgs jautājums, un, ja es to pareizi sapratu, te bija divas daļas. Pirmkārt ir par Eirozonas uh, radītāju konverģenci un par iepriekšējo novērtējumu. par pirmo. Saprotam, kā tā ir šis jautājums jau izskan iepriekš. Un tas ir tik pašsaprotam. Ja valsts pievienojas valūtas vienībai, savienībai, tad ir jāsaprot, ka ir jāievēro zināmi noteikumi un nav iespējams vairs kaut kādā veidā palaist savu valūtas apmaiņas kursu brīvā peldē, mm, brīvā plūsmā. Līdz to dalībvalsts, kas ir pienošas eiro, ir nu, uzņēmušās šīs saistības, un viņiem nozīmē, ka jāizteno struktūrās reformas un vajadzīgie soļi, lai veiktu nepieciešamu pielāgošanos finanšu situācijai vairs nu, tā citādā kārtā, nevis ar šādiem valūtas svārstībām. Un valūtas savienība līdz to uzliek zināms ierobežojums dalībvalstī. valstī un to valsts apzinās, kad pievienojas valūtas savienībai. Par pēdējā laika valūtas uh, svārstību attīstību, kas no tā iegūst, kurš negūst, jāsaprot. Pirmkārt, kāpēc um, ECB veic šo kvantīvo stimulēšanu, tas ir tādēļ, ka viņi konstatējuši mm, ļoti jau lielas attālināšanas no viņa paša noteikti inflācijas mērķa, kas ir tuvu 2% punktu rādītājiem, un tagad jau tas pietuvies nulē. Un ECB rīkojas, lai tuvinātos tomēr šiem uzstādītam mērķim. Protams, tam ir tiešās ietekme arī uz valūtas vērtību. Bet, kā iepriekš jau es norādīju, arī eksportētājiem uz trešām valstīm tas ir ieguvums. valūtsvērtības samazināšanās. ECB virzoties savu inflācijas mērķi, reizē stimulē un palīdz pārvarēt uh, parādu problēmu. Viens veids, kā jūs varat samazināt savu parādu slogu, ir to atmaksāt, vai arī jūs mēģināt uh, izaugt no savu parādu vienkārši stimulējot ekonomisko izaugsmu. Un šī nominālā ekonomiska izaugsma līdz to izveidos straujāk, un līdz to samazinās jūsu nodokļu parāds. Tādā ziņā šis ECB uzstādītais mērķis ir daudz ļoti liederīgs visām tām valstīm, ko jūs saucat kā otrā bloka valstis jūs vēlaties kaut kā prestacīt pirmo bloku, otro bloku, tad, nu, šaubas, ja bažas par to, protams, ka jūs varat arī iedarbināt un panākt pārmērīgu inflāciju. Tas ir vienmēr iespēja, ja valūtas vērtība pieaug, tad var rasties vēlāk, protams, nelielam ietekmē uz uh, pirktspēju. Uh, Pavlov. Paldies, priekšsādātāji, cienītais komisijas jūtas priekšsādātāji, paldies, ka šodien at esat kopā ar mums un par jūsu ievadrunu. Par Eiropas pusgadu un par rezultātu atspoguļošanu, uzskatot to par ļoti svarīgu soli labākai koordinācijai, lai dalībās varētu arī labāk koordinēt savas fiskālās politikas. Bet pirmo reizi mēs redzam, ka valstu ziņojumi jau ir publiskot trīs mēnešus iepriekš. Tādā veidā ir iespējams nodrošināt tādas atvērtas diskusijas pirms dalībvalstis piedāvā savas reformu programmas un tālāk pirms tiek atkal sagatavots maijā valstu specifiskās rekomendācijas. Manuprāt, šāds atvērts diskusijas ir ļoti svarīgs. Saprotat, ka valsts līdz šim diezgan e, e, vāji, tikai 7,5% apmērā ir iznojušas valstu specifiskās rekomendācijas. Eiropas pusgads līdz to, manuprāt, ir pirmkārt rūpīgi jāizdiskutē, un tālāk jāskatās, vai reformas tiek reāli īstenotas un ko sniedz. Tā kā Eiropas parlaments aicinātu vairāk arī šeit runāt ar nacionālajiem parlamentiem, nevis tikai rekomendāciju sagatavas procesā, bet arī vēlāk to īstenošanas procesā un uzraudzībā. Dalībvalsts parlaments šobrīd piedalās Eiropas pusgadā, Bet līdzinējais mehānisms, manuprāt, ir nepietiekams. Pagājuši pirmdien Eiropas parlaments tieši izteica šādu vēlmi vairāk iesaistīts nacionālos parlaments Eiropas pusgadā un panākt to, ka valstis vairāk apzinās savu lomu valstu rekomendāciju īstenošanā. Tātad, kādā veidā mēs to varētu sekmēt un kāda varētu būt šie konkrētie soļi? Paldies! Jā, paldies jums par šo jautājumu. Par Eiropas pusgadam standartizēšanu un kalendāru ievērošanu. Kā jūs pareizi norādījāt, tiešām svarīgākais mērķis bija tieši pāvēt vairāk laika diskusijām ar dalībvalstīm un sociālajiem partneriem un interesētā pusēm. Un dalībvalstīm mēs saprotam arī nacionālus parlamentus. Lūk, jau tagad Eiropas semestri ietveros. Mums ir šāda aktīvāka iesaiste. Mēs iesaistām nacionālos parlamentus no dalībvalstīm. Un mēs skatāmies, kādā veidā vēl to varam aktīvāk īstenot. Turpmāk. Un gal galā tad ir jāpieņem lēmumi. Un tad ir ļoti svarīgi, ka Nacionālajā parlamentā tiek iesaistīta lēmumu izstrādē iespējams savlaicīgi. To komisija ir apzināsies un pie tā esam jau strādājuši gan šogad, un arī turpmāk skatīsim veidus, kādā vēl labāk uzlabot. Gan iesaistot parlaments, gan sociālos partnerus. Paldies! Visbeidzot, vārds Permiņšam Berešai. Paldies! Mans jautājums ir komisijas vicepriekšsādātājam Dubrovskim. Jūs atsaucaties uz to, ka ekonomiskais dialogs par arī makroekonomikas disbalansu un sociālo disbalansu, te ir ties divas tiešām lielās lietas, kas skar gan struktūrās reformas, un pirmkārt jau ir jautājums par ir jāskatās, kādas ir atšķirības dalībvalsts starpā. Un šajā gadījumā jūs esat jau norādījuši, varbūt, kad jūs pat šādi varbūt savu pilnvaru rāmi pāri, jo tas nav tā, ka īsti, ko jums ir uzcējis likumdevējs. Un tādā mēs skatāmies, kas te nosaukts angliski agrokais fiskal stands. Nu, šī ideja, šis jēdziens paredz to, ka jums jau būtu jāsako nevis tikai šim uzstādījumam par to, ka jūs izvēl, izvērtējat katru konkrēto valsti, risinot dialoga dalību valsti, bet papildus arī tas, ko jūs piedāvājat Ingregēs Fiskal Stents, jūs arī sagatavojat zināms tādus ekspost novērtējumu par konkrēto valsti, vai tas ir neitrāls novērtējums vai nē, un jūs uzsagat zinām tādu pilotprojektu par to, kādā veidā var optimizēt eirozonas um, stāvokli kopumā un samazināt šo diverģences dalībās starpā. Vai jūs esat par to domājuši? Jā, paldies par šo jautājumu. Jā, nesenā komisijas analīzē mēs tiešām esam uzsvēruši uz agregātu fiskal stands un uzsvēruši, ka šis agregātu fiskal stands Eirozonā šobrīd ir diezgan neitrāls. Un tās ir politiku tāds kopsavilkums, uh, apkopojums, uh, kas nodrošina neitrālu stāvokli, kas ir vairumā atbilstošs uh, konkrētiem apstākļiem. Katrā ziņā mēs arī varētu ņemt vērā, runāt par arī turpmākajiem plēmumiem Eiropas pusgadu procedūrā, par to, vai šo aggregate fiskal stance kaut kādā veidā mēs izmantojam kā formālu, jau oficiālu tādu rādītāju vai analītikas mērķi. Jums taisnība. Mēs šobrīd izmantojam kā eksposte rādītāju, mm, bet mm, paplašinātā veidā to nesam vēl izdomājuši. Nu, padomāsim vēl par to, un šodien es jums neko konkrētāk nevarēšu pateikt. Bet es te saredzināmu vērtību, ko tas varētu sniegt. Arī, ja mēs šīs diskusijas skatāmies arī uh, fiskālo situāciju, un arī piesaistot mantāro politiku, cits aspekts, tā kā pie šā tām vēl atgriezīsimies turpmākajos ekonomikas dialogos. Es nu pat saņēmu informāciju no EPP, ka Šalēla kunga tomēr ir aizstājies un Andrika Lenda kungs uzstos jautājumu. Pavisam īsi. Ir tā, ka jo tulkošanas servisam jau visnībā ir sācies pusdienlaiks. Jā, Moskovičs kungiem jautājums būs. Mans jautājums šādi. Beļģija ir neatbilst īsti visiem uzstādījumiem Eiropā. Un līdzinā valdība pat uh, nav īsti tikus galā vai jūs varat arī noraidīt šiem nodokļu pārnesi. Taču, ja jūs nepieprasat, lai kaut kādā tiktu piešķirts nodokļu atlaides, bet gan nodokļu pārnes, kā jūs īstat šo, esat paredzējuši šo nodokļu pārnesi? Vai te ir kaut kāda veida iespēja, ka Beļģija varētu, nu, pret viņiem vairs daudz skaidrāks, eh, striktāks prasības? Ja pa Beļģiju mēs jau esam pieņēmuši konkrētu lēmumu, kas ņem vērā Beļģijas īstenotās jau centienus. Beļģijas valdība ir paveikusi izcilu darbu, un te atklājās trīs problēmas. Parāds, kā es sacīju, um, ne Itālija, ne Beļģija, protams, šobrīd neatbilst, mm, bet uh, tā ir īpaša situācija, kas saistīta ar ekonomisko situāciju no vienas puses un iznotēm arī jau strektu reformu un piepūli, ko viņi ir apliecinājuši. Un tas tiešām mums ļauj ņemt vērā šos īpašos faktors, kurus mēs ņemam vērā. Otrs jautājums par to, kā tiek pasniegts 3% deficīts 3. 14. gadā. Nu, tas ir pierādījis, ka tas tikai tāds pagaidu, varbūt aiz nejaušības, un ka tas ne, tik sakārtots 15. gadā. Un par citiem jautājumiem tur pārbild par Beļģijas valdību, par to, kādas pasākumus viņi plāno iznot. Mēs jau nevēlamies konkrēti norādīt dalībvalstī, kas viņai jādara mēs, protams, vēlamies, lai nacionālais reforma plāns būtu ļoti nopietns un pamatīgs. Un šī tālāk, balstoties uz šī struktūru reforma plāna, viņi arī atrisināt zināmas makroekonomikas disbalans problēmas. Un tā mēs to esam redzējuši, un tā mēs arī to pārunājam ar Beļģiju. Paldies! Paldies jums visiem! Paldies vicepriekšsēdētājam Dombrovskim, paldies komisaram Moskovicī par šo viedokļu apmaiņu, kas, manuprāt, noritinēja ļoti tādā liederīgā gaisotnē un konstruktīvā gaisotnē. Man arī paši ļoti pārliecināja jūs veids, kā jūs iepazīstināt ar šiem saviem uzstādījumiem un kādēļ jūs arī šām nogaidījāt reāls dats, ka tas izrādījās gudra pieeja Un vēlos arī atgādināt tas, ko komisārs Dombrovskis norādīja par jauno kalendāru, ka šeit piedāvātais jaunais kalendārs veids, ja rīcības nu, veids, tas varētu palīdzēt dalībvalstīm vairāk saprast savu atbildības uzdevumu. Un turpināsim šo dialogu un skatīsimies, kā šī Eirozonas pieeja varētu īstenoties daudz efektīvāk, gan fiskālā, gan makroekonomikas radītāju ziņām arī disbalansziņā. Tas ir ļoti nozīmīgs apsolījums arī no jums, kā jūs to redzat. Un kā, iesaistot visi iestādes, mēs varētu virzīties vienā virzienā. Paldies, kad nācāt, paldies jums par viedokļiem, paldies visiem kolēģiem. Tagad pusdienu patraukums, atsākam trijos pēcpusdienā. Paldies!